Ok, kolēģis. Godātie kolēģi, sāksim darbu. Pirmām kārtām atvainojiet, kā aizkavējos šorīt. The... Nu tad ķersimies pie darba. Nākamais darba kārtības punkts ir priekšādātāja paziņojumi par koordinātoru lēmumiem. All... Pirmām kārtām par referentu iecelšanu. Priekšlikums regulai, kas izveido ietvaru tirgus piekļuvi ostu pakalpojumiem un finansiālu, nodrošina finansiālo pārskatāmību, sociāls demokrātu grupa dos savu referentu šim ziņojumam. Otrais ziņojums par direktīvas piemērošanu 2030 par tehniskajām uh, ceļu inspekcijām. Šeit ir nolemts uh, neko nedarīt. Par atzinumiem runājot, viens atzinums par finanšu pārvaldību. Attiecībā uz tām valstīm, kam ir nopietnas finansiālas grūtības, šeit nolēmām atzinumu nesniegt. Tālāk dokumenti, kas saņemti informācijai, paziņojums eh, par ostām, šeit arī nekādas eh, darbības nebūs, jo tas būs sasaistīts ar galveno ziņojumu. Tas pats attiec uz ES stratēģiju par klimatu pārmaiņām. Arī šeit neko nedarīsim. Koordinātori vienojās sagatavot vēstuli Tā kā tu ierosināji prezidentūru attiecībā uz IMCO lūgumu attiecībā 144. pāntu par uh, gaisa pasažieru tiesībām, tādā veidā ļaujot IMCO pievienoties mūsu diskusijām, bet viņiem nav nekādas sarunu vešana tiesības trialogos. par ekonu komitejas vēstuli, kur mūs lūdz iekļaut kā cilvēku darba grupā attiecībā uz konkurences politiku rekomendāciju no Rikē vicepriekšsēdētāja, tā tad eh, nolēmām lūk tā rīkoties. Tālāk dele, deleģētie akti. Šo jautājumu lūdzu skatīt tautas partijas koordinātors. Lēmums bija tāds, ka nolēmām ka sekretariāts eh, iekļaus to darbu kārtībā, tātad detalizētas diskusijas, un darīs to nākamo koordinātoru sanāksmes kontekstā. Koordinātori turklāt arī ņēma vērā ziņu lapu, eh, un tad tālāk par lidojumu laiku ierobežojumiem mums bū, bija paziņojums no DigiMove, ģenerāldirektorāta un ņemam šo informāciju vērā. Nu, lūk, tā. To darījām koordinātoru sanāksmē. Vai visi ir apmierināti ar manu sniegto informāciju? Labi, nu tad šos lēmumus uzskatīsim par apstiprinātiem. Lieliski. Nākamais darba kārtības jautājums. Nu, tikai jāsakā to man vēl dokumenti, kas te priekšā. Tātad balsošana. Pirmā, pirmais punkts - tahogrāfa līguma apstiprināšana balsošana. Tikau kundze. Ja jūs esat šeit, visi gatavi. Sākam balsot. Elektroniski tas notiek. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Nu, tad vai viss ir kārtībā? Vai ir vēl kādam, vai vēl kādam trūkst balsošanas kartiņas? Ja, ja jūs esat pieskaitīti, saka priekšādētājs kādam no zāles. Nu, tad varbūt parādiet manu roku, vai esat par vai pret tiem, kuriem nav tās balsošanas kartiņas. Sociālisti un demokrāti nedrīkst pārsniegt kvotu. Nu, klātesošajiem un tā tad rezultāts. Tātad. Regulas grozījuma 561, šķās ir 2006, digitālie takogrāfi, referente tikau kundze. Balsosim uzreiz tagad elektroniski lūdzu. Tātad pirms tam bija tikai pārbauda. Has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Tātad 32 par, 3 pret 1 atturējās. 33 par, jo lūk, vienam nebija balsošanas kartiņas. Apsveicam Silviju tevi! Okay, next is Mrs. Nākamais ir Sabīnas Vilsas ziņojums. Tas ir atzinums par degvielas kvalitātes direktīvu un atjaunumu, atjaunojumu energoresursu direktīvas grozīšanu un netiešām zemes izmantojuma izmaiņām. Tas ir atzinums. Priekšādētājs to vēl mēģina noskaidrot. Tātad, degvielas kvalitātes direktīva. Sāksim. 77. grozījums, Tēlorkuma grozījums par pret atturas Vai varam pārbaudīt šo balsojumu elektroniski? Tātad sākam elektroniski balsot par 77. grozījumu. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. 22 par 14 pret pieņemts. 78. par pret atturs ar to pašu vairākumu pieņemts. Tālāk. 79, 80, 81 identiski par, pret, atturs, noraidīts. 82. par, pret, atturs, noraidīts. 83. par, pret, atturs, pieņemts. Pirmais kompromiss grozījums par, pret, atturs pieņemts. Pāriem pie 88. grozījuma par, pret, atturs noraidīts. 89. par, pret, atturs noraidīts. 90. par, pret, atturs noraidīts. 91. par, pret, atturs pieņemts. 92. par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk identiski 93., 94., 95. un 96. par, pret, atturs, noraidīts. 97. par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski 97. grozījumu? Sākam balsot, kolēģi. Malciņš Tejs un varam beigt balsot. Pieņemts 22 par 15 pret 1 atturējās. 98. par pret atturs noraidīts. 99. par pret atturs pieņemts. 100. par pret at, pārbaudīsim elektroniski. Elektroniski par simto grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Lieliski, beidzam balsot. Noraidīts. 17 par 21 pret. Tātad nākamais. 110. Vajadzā priekšsādātājs. Jā, 110. de Grandes kongrozījums. Par? Pret? Aturs? Pieņemts? 111, 112, 113 identiski par, pret, atturs, noraidīts, 4 par, pret, atturs, noraidīts, 114 par, pret, atturs, pieņemts, 115 par, pret, atturs, Pieņemts 116. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski 116. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 18 par 20 pret. 117. par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski arī 117. Es domāju, ka pieņems. 117 bet tomēr drošības pēc pārbaudīsim. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Jāpieņems 22 par 16 pret. 119 par. Pret. Vēl vienreiz, vēl vienreiz par 119 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Nav skaidrs, šķiet, ka noraidīts, bet tomēr pārbaudīsim. uz veselību, kurš arī kungs. Tātad visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts 18 par 19 pret. Viena balss starpībā. Tālāk otrais kompromiss grozījums. Eto, kungs, jums ar uz veselību, jūs ar ķaudījāt. Par? Pret? Atturs pieņemts. Nonākam pie 118. par pret, atturs, noraidīts. Septītais grozījums par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski septīto grozījumu. Man liekas, ka pieņemts. Bet tomēr droši nezinām, ko zaļie dara šai gadījumā. Septītais grozījums. Visi nav balsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 22 par 15 pret. Astotais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 121. par pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss grozījums tālāk. Trešais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Līdz ar to nonākam pie 147. Nē, priekšādātājs sevi labo pie 4. kompromisa grozījuma. Par, pret, atturs, pieņemts. Un tagad gan 147. par, pret, atturs, noraidīts, 148. par, pret, atturs. Vai varam pārbaudīt elektroniski? Man šķiet, ka pieņemts, bet drošības pēc pārbaudīsim. 148. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, tiešām pieņemts. 148. par, pret, atturs, pieņemts. 149. un 150. identiski par, pret, atturs, noraidīts. 151. par, pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski 151. Šiet norīts, bet pārbaudīsim. Ja visi nobalsoši, tad beidzam balsot pieņemts, 20 par, 18 pret, pieņemts. 152 par, pret, atturs, noraidīts, 153 par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk identiski 154, 155, 156 par, pret, atturs, noraidīts. 157. par, pret, atturs, noraidīts, 158. par, pret, atturs, pieņemts, 159. par, pret, atturs, pieņemts, 160. 161. identiski par, pret, atturs, noraidīts. Tālāk. Desmitais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 162. un 163. atkrīt. 165. Vai pareizi? Jā. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 168. Par. Pret. Atturs. Pieņemts Pieņemts. Nonākam pie piektā kompromisa grozījuma par, pret, atturs, pieņemts. 173. par, pret, atturs, noraidīts. 174. par, pret, atturs, noraidīts. 175. par, pret, atturs, noraidīts. 157. par, pret, atturs noraidīts, tālāk identiski 177, 178, 179, 180 un 181 par, pret, atturs, noraidīts. 182 par, pret, atturs, šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim elektroniski. 182 sākam balsot. Sociālistiem viens balsotājs pa daudz. Tagad viss kārtībā. Lieliski, beidzam balsot. Noraidīts 18 par 20 pret. Nākamā lapuse. 183. 184. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Sastais kompromis grozījums par pret, atturs pieņemts. 191. par. 191. vēlreiz par. Pret, atturs pieņemts. Apsvērumu 11. par. Pret, atturs pieņemts. 12. par. Pret, atturs pieņemts Vai varam pārbaudīt 12. grozījumu elektroniski? Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Noraidīts. 13. par. Pret. Atturs. Noraidīts 14. par. Pret. Atturs. Pieņemts. 15. par. Pret atturs norādīts. Septītais kompromiss grozījums par pret atturs pieņemts. 22. par pret atturs. Vai varam pārbaudīt 22. grozījumu elektroniski? Visi nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Astotais kompromiss grozījums par pret, atturs pieņemts. Trīsdesmit pirmais par, pret, atturs. Pārbaudīsim elektroniski. 31. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. par pret, atturs, pārbaudīsim elektroniski arī 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Devītais kompromiss grozījums. Par, pret, atturs, pieņemts. 36. par, pret, atturs, pieņemts. 37. un 38. par, pret atturs noraidīts. 40. par pret atturs noraidīts. 41. par pret atturs noraidīts. Vēlties pārbaudīt? Labi, balsosim elektroniski. Šķiet, ka liberāļi ir mainījuši savu nostāju, nu tā? Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 39. par. Satvenojos, tas tomēr atkrīt. Nē, 42. par. Pret. Atturs pārbaudīsim elektroniski 42. Sākam balsot. Ja viss nobalsošu, tad beidzam balsot. Noraidīts 18 par 21 pret. Tālāk identiski 43, 44, 45, 46 par pret, atturs noraidīts. 49. par, pret, atturs noraidīts. 47. par, pret, atturs noraidīts. 48. par, jā, iepriekšējais tika noro, noraidīts. 48. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Trešais par. Pret. Atturs. Pieņemts. 51. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 53. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 52. par. Pret atturas. Vai varam pārbaudīt elektroniski 52. Sākam balsot. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Pieņemts ar 3 balsu, 4 balsu vairākumu. 50. atkrīt. 54. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 57. 59. identiski par, pret, atturas, noraidīts. 58. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 58 elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. 55. par, pret, atturas, pārbaud, vēl vienreiz, 55. par, pret, atturas, pārbaudīsim. Pārbaudīsim tomēr elektroniski, 55. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot? Pieņems. Nu, tātad pie 58. palikam, ja 58. par, pret, atturs, pieņemts, 60. par, pret, atturs, pieņemts, 62. par, pret, atturs, pieņemts, 61. par, pret, atturs, pieņemts, 63. par, pret, atturs, atturs pieņemts, 64. par, pret, atturs pieņemts, 65., 68., 67. identiski par, pret, atturs noraidīts, 70. par, pret, atturs noraidīts, 69. par, pret, atturs noraidīts. 71. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 68. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Tālāk identiski 72, 73, 74, 75, 78 par. Pret. Atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Šķiet, ka pieņemts, bet īsti nevar saprast. Pārbaudīsim elektroniski par visiem šiem pieciem identiskajiem grozījumiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar vienas balss vairākumu 20 pret 19. Gala balsojums par atzinumu projektu grozītā versijā sākam balsot elektroniski. Ja visi nobalsojuši, tad beidzam balsot. Balsojums beidzies. 32 pār, 60 pret, viens atturējās. Lieliski pieņems. Apsveicam Vilsas kundze jūs. Tālāk. Krāmēra kunga ziņojums. Vai visi ir gatavi turpināt? Man ir jāsakārto papīri. Mr. Kramer, start. Krāmera kunga ziņojums. Eh, sākam ar astoto grozījumu Bilbao kundze. Eh, par, pret, atturas, pieņemts. Devītais. Par, pret, atturas, pārpaudīsim devīto grozījumu. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts desmitais grozījums par, pret, atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. Regi 3 par pret atturas pieņemts. 12. par pret atturas pieņemts. 13. par pret atturas pieņemts. 14. dalītais balsojums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts. Reģisēši par pret atturas pieņemts pieņemts. Regi septiņi par,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 pret, atturas, pārbaudīsim 21. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts ar vienādu rezultātu. 23 par, pret, atturas, pārbaudīsim 23. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši? 23. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. par, pret, atturas, pārbaudīsim 24. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts ar vienādu rezultātu. 25 par, pret, atturas, pārbaudīsim pārbaudīsim arī šo, manuprāt, būs tāds pats rezultāts, sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un noraidīts. 8a kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Regi 1. Par, pret, atturas pieņem. Dalītais balsojums par Regi 5. Divas daļas, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts, otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. Trīsdesmitais. Atvainojiet, bet uh, sociālistu balsošanas mašīna ir noplīsusi. Uh, 30. liberātskijas grozījums pār pret atturas pieņemts. 31 pār pret atturas pieņemts. 33 dalītais balsojums divās daļās par pret atturas noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Debakēra konga ziņojums 32. jau pirmā daļa atkrita pāri, pret, atturas. Pārbaudīsim 32. elektroniski. Pā, sākam balsot. Everybody vote. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. 34. pāri, pret, atturas pieņemts. 35 pāri, pret, atturas pieņemts. B kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kurš tad ir nākamais 38. grozījums? Kā papildinājums par, pret, atturas pieņemts. C kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 42. par, pret, atturas pieņemts. 44. dalīts balsojums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 47. par, pret, atturas pieņemts, 48 par, pret, atturas pieņemts, 49 par, pret, atturas, pārbaudīsim 49. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. un noraidīts ar nešķirtu rezultātu. 50. Tikā grozījums par, pret, atturas noraidīts. 51. Mutisks eh, grozījums no Krāmera kunga, iekļaujot vārdus and, and intermodality. Vai kādam ir iebilstams eh, kaut kas pret šo grozījumu? Fa, par šo grozījumu pret atturas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 atturas pieņemts. Regī 2 par, pret, atturas pieņemts. 63 par, pret, atturas pieņemts. E kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Sešdesmit astoņi ir nākamais par, pret atturas pieņemts. Man tā šķiet, bet pārbaudīsim, lai būtu pilnībā droši. Sākam balsot par 68. Bilbao kundzes grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. F kompromiss par, pret, atturas. Pieņemts. G kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Tagad 76 par, pret, atturas pieņemts. 77. par, uh, gr mutiskais grozījums uh, Koha kungs. Vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Ja nē, tad balsojam par mutisko grozījumu par, pret, atturas pieņemts. 78 par, pret, atturas, noraidīts, 79 par, pret, atturas, pieņemts, 80 par, pret, atturas, pieņemts. Vienpadsmit, regija vienpadsmit par, pret, atturas, pieņemts, astoņdesmit viens par, pret atturas pieņemts. 82 par pret atturas noraidīts. 83 par pret atturas pārbaudīsim 83. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un pieņemts. 84 par pret atturas pieņemts. Regi 4 par, pret, atturas pieņemts. 85 par, pret, atturas pieņemts. Regi 14 par, pret, atturas pieņemts. Regi 15 par, pret, atturas pieņemts. Regi 12 par, pret, atturas pieņemts. Regi 16 par, pret, atturas pieņemts. 86 par pret atturas pieņemts. 87 par pret atturas pieņemts. 88 mutisks grozījums eh, Krāmera kungs ar vārdiem and ships. Eh, vai kādam ir iebildumi? Ja nē, tad nobalsojam par pret atturas pieņemts. 89. par pret atturas pieņemts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 atturas pieņemts, 7 par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 35 pār, 2 pret, 1 uh, atturējies, uh, ziņojums ir pieņemts. Apsveicam Krāmerkungs. Tālāk. Uh, Kušierī kunga ziņojums. Ziņojuma projekts par priekšlikumu direktīvai, kas groza direktīvu 2011 līdz 92 pār atsevišķu publiskā, publisko un privāto projektu ietekmes uz vidu novērtējumu. Sākam ar 21. grozījumu Krāmera kungs. Par, pret, atturas, pieņemts. Maikl, tu pilnīgi esi uz, um, jā, labi, 22. par, pret, atturas, noraida. Otrais par, pret, pret atturas pieņemts. 23 pār pret atturas. Pārbaudīsim 23. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši. Beidzam balsot. Norēdīts. 24 un 25 kopā par, pret, atturas, norēdīts. 26. Vils kundze par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas pārbaudīsim 27. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 28. pār, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski, šķiet, ka tāds pats vairākums, bet jāpārbauda. Par 28. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts. Trešais referenta grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Tālāk. 29. un 4. kur ir identiski par pret atturas pieņemts. Dalītais balsojums par 30. Tātad no sākuma par visu tekstu bez vārdiem The Social Impact and un otrā daļa ar vārdiem, kurus tikko nosauca. Tātad pirmais par pret atturas noraidīts bet pārbaudīsim. Šķi, šķita, ka bija noraidīts. Sākam balsot. Un, ja pirmās daļas nav, otrajā daļā laikam arī nav jēgas. Ja? Tā tad viss ir nobalsojuši, beidzam balsot, noraidīts. Tā tad par otro daļu nav jēgas balsot. Pārējiem uz 31, 32 par, pret, atturas, noraidīts. Piektais par, pret, atturas, Vai pārbaudīsim piekto referenta grozījumu? Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Sastais grozījums arī referenta grozījums par, pret, atturas pieņemts. 33. par, pret, atturas noraidīts. 34. par, pret, atturas, pārbaudīsim 34. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 35 par, pret, atturas, noraidīts, 36 par, pret, atturas noraidīts. 37. Slavenie mei un šēl par, pret, atturas noraidīts. 7. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 7. elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 39. par, pret atturas noraidīts, 40. un 41. par pret atturas noraidīts, 8. par pret atturas pieņemts, 42. par pret atturas. Pārbaudīsim 42. Man šķita, ka noraidīts, bet pārbaudam. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Un pat tiešām noraidīts. 43. par, pret, atturas, noraidīts. 45. par, pret, atturas, noraidīts. 46. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 46. sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts. 48, 50, 51 kopā par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 47 un 49 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ar neizšķirtu rezultātu 51, 52 par, pret, atturas noraidīts. A kompromiss par, pret,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 61. par, pret, atturas norādīts, 63. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 63. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 64. par. Atvainojiet. 64. par pret atturas pieņemts. 65. par pret atturas norēdīts. 10. par pret atturas pieņemts. Seš, bet pārbaudīsim. Nē, esmu īsti pārliecināts. Sākam balsot. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 68. par, pret, atturas, noraidīts. 67. par, pret, atturas. Pārbaudīsim 67. lūdzu. Manuprāt, pieņemts, bet uh, Es neredzēju, vai visi no ETP nobalsoja. Visi ir nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 68. par. Pret. Atturas noraidīts. 69. par. Pret. Atturas pieņemts. 70. par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk pie pielikumiem 71. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski 71. sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīt 72 par, pret, atturas bija noraidīts. 73. par, pret, atturas noraidīts. 74. un 75. kopā par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit seši tālāk par pret atturas pieņemts. 77 par pret atturas pieņemts Noraidīts 78. ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. 11 par, pret, atturas. Pārbaudīsim 11. To. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Norēdīts 12. par, pret, atturs, norēdīts 16 par, pret, atturas pieņemts. 18. par, pret, de, atturas pieņemts. 19. un 17. atkrīt, tātad atliek 20. par, pret, atturas pieņemts. Un nu pārējām pie galīgā balsojuma, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pāri, 4 pret, neviens nav atturējies, ziņojums ir pieņemts. Apsveicu Kušjērī kungu. now. Just... Tagad sāksim uzklausīšanu. Dosim eh, minūti laika, eh, lai ieņemtu vietas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 Okay, colleagues, if I can. Eh, kolēģi, būtu ļoti eh, labi, ja mēs varētu eh, turpināt darbu. Šī ir noklausīšanās par jauno tīro enerģiju transportām. un pirmkārt noklausīsimies Onīdī kungu no Eiropas komisijas, un pēc tam e, būs prezentācijas Kristīkungs no virzemes transporta elektrifikācijas platformas. Tātad e, Mačakungs no NGVA e Europe un Žalakungs. Uh, Tad mums ir Riko kungs un Toriesei kungs no ražotāju asociācijas. Tā ir pirmā diskusija, tad būs laiks jautājumiem un atbildēm, un otrajā diskusijā būs uh, Lārosa kungs, Miliet kungs, Guida kungs no Sabiedriskā transporta asociācijas un uh, eh, Halkungs no uh, Eiropas pilsētām un reģioniem, un tad uh, eh, Mārtiņš Kungs no Eiropas investīciju bankas. Sāksim ar uh, pirmo diskusiju. Tātad uh, Anīdī Kungs no komisijas uh, lūdzu piecas minūtes un uh, es stingri turēšos pie laika, tā tad lūdzu iekļauties piecās minūtēs. Vairāk jums laika nebūs. Onīdī kungs, paldies. Es eh, zinu, kā jūs eh, precīzi ievērojat laiku. Tātad paldies par iespēju piedalīties eh, šajā diskusijā par svarīgu jautājumu. Pirmkārt, mēs šeit noklausīsimies ekspertus Daži komentāri no mūsu puses. Jūsu tātad priekšlikums, kas ir jūsu priekšā par tīro enerģiju, ir pirmkārt iespēja mēģināt eh, dot transporta sektoram iespēju um, atbrīvoties no situācijas, kad ir tikai viens piegādātājs, tātad eh, naftas eh, produkti, un ir ļoti svarīgi enerģijas drošībai. Eh, un arī videi, un arī klimata izmaiņu novēršanai, lai notiktu šīs izmaiņas un arī tās ir ļoti svarīgas ekonomikai. Mēs tērējam vienu miljardu dienā, lai ietaupītu, lai importētu naftu, un lielākā daļa no tā ir transporta sektora e, izdevumi. Tātad e, mūsu e, ekonomikai ir ļoti svarīga veidot alternatīvos transporta līdzekļus, uh, Eiropa ir vadošā šeit šajā e, sektorā, bet, protams, konkurence ir nopietna. Mēs mēģinām šeit veidot jaunu e, tirgu ar jauniem dalībniekiem un, beidzot, arī e, lietotājiem ir pozitīvs rezultāts, jo mēs varam mainīt uh, savus uh, paradumus un uh, dzīvot uh, ilgspējīgā veidā. Šeit ir trīs uh, noteikumi, kas ir jāievēro. Pirmkārt, ir jāapskata visas degvielas, tad, tad nevajadzētu, uh, nevajadzētu tikai uh, vienai enerģijai pievērsties vai arī veidot nesaderīgas tehnoloģijas. Tāpēc arī priekšlikumā ir apskatīti visi transporta veidi no uh, aviācijas ar biodegvielu līdz uh, jūras transportam un enerģētikai. Risinājumam ir jābūt Eiropas mērogā, lai valstis neizvēlētos dažādas tehnoloģijas Un, protams, mēs negribam e, nesaderīgus standartus Eiropā. E, nozarei ir vajadzīgs tirgus e, Eiropas Savienības lielumā, un tāpēc mēs mēģinām ieviest vienotu standartus un atrast labu mehānismu, kā to izdarīt. Un, protams, mēs arī saskaņojam valstu plānus šo alternatīvo degvielu ieviešanā. Uh, Un um, treškārt mums ir vajadzīgi konkrēti mērķi. Tā tad ir vajadzīga infrastruktūra uzpildīšanai vai pārlād, uzlādēšanai. Un uh, ir ļoti svarīgi, uh, lai investori arī piedalītos, bet lai viņi to darītu, ir jābūt ļoti uh, skaidriem mērķiem līdz vismaz 2020. gadam. Paldies! Paldies komisijai. Un tagad dosim vārdu ekspertiem. Tātad pirmais ir Edvards eh, Kristī, galvenais eh, ekonomists no eh, dzelzceļu nozares. Jums ir apmēram sešas minūtes. Paldies priekšstādātājiem! Ļoti īsi par zemes transporta elektrifikācijas platformu. Uh, Mēs eh, esam eh, pārstāvam iniciatīvu, kas aptver vairākas nozares un arī eh, ar pašvaldību piedalīšanos. Mūsu mērķis ir panākt elektrificētu transportu, un mēs uzskatām, ka tāda ir arī, jā, tādai būtu jābūt zemes transporta nākotnē Eiropā. Šīs divas schēmas parāda, kāpēc mēs uzskatām, ka elektrifikācija ir laba ideja. Pirmais ir ekoloģiskie rezultāti. Šeit ir starptautiskās enerģētikas aģentūras rādītāji. Um, tur bija apskatīti, uh, apskatītas perspektīvas, kādas ir uh, dabas gāzei, un šeit ir parādīta uh, transporta līdzekļu uh, emisija atkarībā no degvielas veida. Tātad ASV vai Ķīnā un uh, Indijā ir elektrifikācija nav tik pievilcīga un tai nav tik liela labuma kā no citiem enerģijas veidiem, bet Eiropā pārēja uz uh, elektrifikāciju dod ļoti lielu ieguvumu eh, attiecībā uz CO2 emisijām, un tā šis risinājums ir labāks par visām citām alternatīvām. Eh, tas ir pirmais arguments par labu mm, elektrifikācijai. Otrais jautājums ir atkarība no importa. Eh, energodrošība nav uh, tikai par uh, nav tikai importa jautājums, šeit ir runa arī par eh, degvielu dažādošanu. Bet būtu jomēr jāatceras, ka uh, Eiropas Savienība nav ASV, mums vismaz tagad nav uh, slānekļa gāzes iegūšanas, kas mūs padara neatkarīgus, bet no otras puses uh, importa atkarība no naftas un gāzes ASV samazinās. ASV pat uh, sāk import, eksportēt savu gāzi, bet uh, Eiropas Savienība nākotnē uh, drīz kļūs tikpat atkarīga no gāzes kā no naftas, tātad pārēja uz gāzi veicinās dažādību, bet neatrisinās importa atkarību ir jāatcer šie divi jautājumi kopā ar citiem, un mēs uzskatām, ka šis ir arguments par labu elektrifikācijai. Vispirms mēs apsveicam priekšlikumu, tātad tā ir laba iniciatīva, un mēs priecājamies, ka ir šeit ietvert arī kuģniecība, bet tā kā mēs esam pārstāvām multimodālo platformu, tad mēs uh, neuzstājamies pret šo priekšlikumu, bet mēģinām to papildināt. Tātad mēs iesakām grozījumus, e, un tie tiks arī apspriesti otrajā diskusijā, tātad saistīt jauno sabiedrisko transporta infrastruktūru. Uh, un arī eh, šeit eh, iekļaut transportu ar diviem rīteņiem. Tālāk mums ir arī eh, elektroenerģijas piegādātāji, tātad ir jāņem vērā arī viņu intereses. Mums būs vairāki grozījumi mm, par šo jautājumu un, protams, mums būs arī ieteikumi par obligātiem mērķiem. Tātad degvielas uh, uzpildes stācijas būtu uh, jāatstāja dalību valstu mm, pārziņā, un mēs atbalstam tehnisko standartu uh, harmonizāciju transportlīdzekļu uzlādēji. Mēs gribam izveidot eh, uzņēmējiem draudzīgas noteikumus eh, elektroenerģijas eh, uzskaitei. Tā tad ir ļoti svarīgi, lai būtu informācija klientiem par cenām un arī ir jābūt divvirzienu informācijas apmaiņai par tehnisko standartu harmonizāciju, tātad runa ir par uzlādēšanas tehniskiem standartiem. Mēs atbalstām komisijas priekšlikumu ieviest otrā tipa e, pieslēgumus, bet mēs negribētu tikai e, pievērst uzmanību tikai šim kombo 2 standartam, bet arī esošais kadēmo standarts ir jāņem vērā. Paldies, Kristi kungs! Tagad dosim vārdu eh, biogāzes eh, transportlīdzekļu asociācijas pārstāvim Lūdzu. Eh, Mēģi kungs, paldies. Man ir liels prieks šeit informēt par biogāzes transportlīdzekļiem. Tātad mēs vēlētos jūs pārliecināt, atbalstīt mūs uh, un uh, paskaidrot, kāpēc metāns ir izdevīgs kā degviela. Mana organizācija pārstāv um, gāzes uh, transporta līdzekļu ražotājs, tātad metāns CH4 ir uh, ļoti uh, videi draudzīgs salīdzinot ar citām degvielām. Uh, arī troksnis ir ļoti mazs un dabas gāzei, tātad biogāzei ir 130 oktāna enerģijas saturs, tātad tā ir ļoti augstas kvalitātes degviela un eh, tā var strādāt visos transporta līdzekļos. Arī CO2 emisijas ir ļoti zemas un metānu var ražot no atkritumiem var eh, metānu ražot no eh, biogāzes un dabas gāzes, eh, tātad šeit jūs vienmēr ieguldat līdzekļus arī atjaunojamajā daļā. Un arī mēs atbalstām ilgu priekšlikumu. Var uh, arī izmantot elektroenerģiju metāna gāzes ražošanā, tātad izmantojot elektroenerģijas pārpalikumus. Var uh, ražot ūdeņradi tādā veidā un pēc tam šo ūdeņradi izmantot uh, metāna ražošanā un tad um, šo metānu var lietot transportā. Uh, šeit mēs apskatām mm, emisijas līmeņus, tātad mēs redzam, ka uh, dabas gāzes mašīnas var būt tikpat eh, ekoloģiski tīras kā elektromobīļi. Tātad šeit arī būtu jāņem vērā atjaunojumi energoresursi. Arī gaisa kvalitāte ir svarīga. Nu, kā jūs redzat, šeit mēs dzīvojam ļoti tādā melnā zonā īpaši svarīgas šīs metāna degvielas būtu smagajiem transporta līdzekļiem, autobusiem, jo tādā veidā var uzlabot dzīves kvalitāti un tātad eh, emisijas tiek samazinātas un troksnis ir mazāks nekā dīzelim. Protams, ekonomikai ir jāstrādā eh, ekonomika būs izdevīga tikai tad, ja pircēji pirks un ja e, izvēlēsies šo risinājumu kā valsts e, sabiedrisko iepirkumu e, sektorā. Šeit arī būs ietekme uz pasaules gāzes tirgu. Gāzes situācija, gāzes infrastruktūra pastāv Šeit arī būtu jāņem vērā termināli. Mēs varam lietot Reinu un Donavu pārvadāt ar baržām šo gāzi un kopā ar ceļu transporta koridoriem tas ir veids, kā veicināt e, kuģu un e, smago autotransportu. Pašlaik ir šāds e, ir gāzes automobīļu skaits situācija ir eh, ļoti atšķirīga, tāpēc vajag saskaņot eh, šo eh, situāciju. Tā tad ir iespēja palielināt šo daļu līdz 5% 2020. gadā. Vēlāk jūs noklausīsieties vēl prezentāciju, tā tad Vācijā ir 100 tūkstoši, Itālijā 700 tūkstoši transporta līdzekļu, un šīs abas valstis jau aptver divas trešdaļas tirgus. Nu, tā tad uh, transports jau ir trūkst infrastruktūras, un mēs uh, uzskatām, ka uh, šie dabas gāzes automobiļi var samazināt, samazināt emisijas, tātad Volkswagens un Fiat, Fiat ir slaveni, tātad Fiat ir atzīts par zaļāko dzinēju, un atkārtosim vēlreiz 130 oktānu uh, degviela. Un ja būtu tikai gāzes uh, automobīļi ar īpašiem dzinējiem, tad mēs runājam ne tikai par 20%, 25% CO2 samazinājumiem, bet arī eh, par vēl tālākiem samazinājumiem. Tātad uh, Eiropa ir līderis šajā tehnoloģijā, un eh, patērētājiem ir eh, svarīgi saņemt informāciju. Pašlaik eh, mēs vēl nezinām, kā dabas gāze ir lētākā degviela. Tātad runājot par autodegvielu ir viens, bet ir vajadzīga arī degviela smagajiem automobiļiem, mm, kravas mašīnām. Uh, Un e, šeit ir jārunā par šķidro dabas gāzi. Tātad mēs jau piedalījāmies 27. E, maijā enerģijas koridoru e, prezentācijā. Tātad ir 400 km absolūtais minimums. Mēs atbalstām šos mērķus, tātad šķidrai dabas gāzai, Un būtu jāatceras, ka e, dabas gāzi, kas tiek e, pārvadāta pa cauruļvadiem, ir viens, bet e, otra degviela tiek pārvadāta tvertnēs. Bet tie ir viens sistēmas divi komponenti. Un tā tad ir metāna un šķidrās dabas gāzes lietošana vienu otru papildina, un e, tā jau ir e, realitāte, šie produkti ir pieejami e, par konkurēt spējīgām cenām. Tas ir liels augošs tirgus, un mēs varam sasniegt mērķus, bet infrastruktūrai ir jābūt vietā, infrastruktūrai jādarbojas. Un nu, šis nav viena saruna rezultāts pie vakariņu galda. Šeit mēs esam strādājuši ļoti ilgi pie šī priekšlikuma, un infrastruktūras priekšlikums ir ļoti svarīgs, un lūdzu termiņus e, ievērot. Gāzai bija jābūt ieviestai no vakardienas. Visām degvielām ir loma, e, bet, nu, ir dažādas atšķirīgas situācijas, arī tās jāņem vērā. Paldies! Next is Mr. Z Nākamais uh, Zaileka uh, kungs. Uh, viņš runās par ūdeņraža un elektromobilitātes iespējām. Paldies! Es mēģināšu tātad informēt mums par HR organizāciju. Šeit ir parādīti mūsu dalībnieki. Mēs pārstāvam 40 e, reģionus. Skaitļus jūs redzat šeit paši. E, šie reģioni strādā pie e, elektromobīļiem dažādu iemeslu dēļ. Šeit ir trīs e, pasākumi. Mums pirmais veicināt e, politikas ieteikums, kas ir, pama, kam pamatā ir fakti, attīstīt Eiropas atbalsta e, tīklu un veidot stabilus tirgus plānus. Un mēs atbalstām Eiropas Savienības mērķi veicināt un pātrināt uh, ūdeņraža degvielas un elektromobilitātes ieviešanu Eiropas Savienībā. Tātad mēs atbalstām šo iniciatīvu, kur tas ir iespējams. Standartizācija ir uh, svarīgs jautājums, kā jau minēja komisijas pārstāvis, infrastruktūra ir, ir uh, jāveido ātrāk un ir uh, arī jābūt liela mēroga pasākumiem. Mēs esam redzējuši, ka ir dažādi standarti uh, ūdeņraža degvielai, un tas ir liels uh, šķērslis uh, sadarbībai un kopīgai attīstībai. Daži komentāri par transporta mērķiem mēs domājam, ka mērķi var būt veiksmīgi tikai tad, ja ir Eh, visas eh, iesaistītās grupas eh, atbalsta šo iniciatīvu. Arī transportu un enerģijas sistēmas operatoriem šeit ir jāpiedalās. Tāpēc mērķiem ir jāņem vērā gan vietējā, gan reģionālā situācija un arī mehānismi, kā darbojas transporta sistēma ir, eh, bet jānosaka pēc faktiem un pieredzes eh, no konkrētiem projektiem un programmām, un tāpēc ir izveidots eh, ļoti spēcīgs mehānisms elektromobilitātes observatorija. Tātad ir Eh, runa par tirgus veidošanu. Šī iniciatīva sākās 2012. gadā ar, eh, arī ar Eiropas komisijas atbalstu, un mērķis ir veicināt informācijas apmaiņu un eh, koordinētu sadarbību starp reģioniem. Organizācija ir veidota, lai atbildētu uz galveniem jautājumiem, svarīgākiem par mehānismiem un atbalsta schēmām, uh, kā arī eh, savākt informāciju par labāko praksi. Ir eh, jānos, eh, jāizstrādā veidi, kā veidot šo infrastruktūru, un arī politikas veidotājiem būtu savos ieteikumos jāņem vērā elektromobilitāte. Nākamais seminārs notiks 24. jūnijā šogad Brīselē daži ieteikumi no mūsu perspektīvas. Tātad pirmais, eh, pirmie observatorijas rezultāti mēs uzskatām, ka, lai lēmumu pieņēmēji varētu pieņemt reāli iespējams eh, lēmumus, mēs atbalstām tātad eh, nepieciešamību noteikt tendences ir jāapskata uh, situācija reģionos, tur ir ļoti dažādi iemesli, kāpēc uh, reģioni strādā pie šīm iniciatīvām. Un ir jāizvairās arī no uh, nesaskaņotas darbības, lai nebūtu jāpieļauj tās pašas kļūdas vairāk kārt. Uh, ir Eh, dažādas situācijas, tātad katrā reģionā ir jāņem vērā ietējie apstākļi, un arī starp reģionu un eh, valstu iestādēm ir jābūt sadarbībai. Eh, var būt veicināšana, tātad stimulēšanas mehānismi, tie ir ļoti svarīgi. Un, beidzot, es gribētu izteikt uh, atbalstu uh, reģionu darbībai, jo tā ir svarīga, lai sasniegtu panākumus. Paldies, Zelek kungs! Paldies! Nākamais runātājs Klauds Riko. Thank you, Mr. Chairman. Uh, Evi Plug uh, Alliance. IBI mūsu organizācija ir starptautiska asociācija, kurā darbojas rūpniecības uzņēmumi, lai veicinātu drošu, drošus, eh, taupīgus risinājumus elektriskām automašīnām un tā tālāk. Ja runājam šeit par infrastruktūru, uzlādēšanas infrastruktūru, tad svarīgi atcerēties, ka lielāku tieši infrastruktūru jau pastāv. Un faktiski ir visi šīs spēkstacijas izplatīšanas tīkla elektriskās sistēmas mājās un ēkās jau ir izvietotas. Un tā, protams, ir milzīga priekšrocība, lai varētu šāda veida uzlādējami transporta līdzekļi tiktu uzlādēti. Viņiem nav vajadzīga pilnīgi jauna infrastruktūra, bet pietrūkst vienas lietas. Pietrūkst šie uzlādēšanas punkti, kas ļautu automašīnu pieslēgt tīklam, tā lai tas norisinātos droši un efektīvi. Un lūk, par to tieši arī runājam tad, kad runājam par šo uzlādēšanas infrastruktūru. Te runājam par šiem uzlādēšanas punktiem, kas ļautu uh, Mm, uzlādēt transporta līdzekļus gan lēni, gan, piemēram, ļoti straujā veidā nākotnē. Tiek lēsts, ka apmēram 90% no uzlādēšanas punktiem būtu īstenoja, izvietojami mājās un ēkās, un 10% publiski pieejamās vietās. Nu, piemēram, um, autostāvvietās vai uzpildes stacijās. Un līdz ar to šo uzpildes punktu, uzlādēšanas punktu integrācija jāparedz tieši ēkās un māju elektriskajās instalācijās. Šī infrastruktūra ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu pātrināt elektriskās mobilitātes īstenošanu, un tāpēc mēs vērtējam atzinīgi direktīvas mērķi pātrināt elektromobīļu attīstību tā, lai izveidotos um, plaša savstarpēji savienojuma un Eiropā vieda uzpildes sistēma, kas, protams, ir ļoti svarīga elektriskajai mobilitātei. Šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, lai direktīva tiktu pēc iespējas ātrāk pabeigta un pieņemta, un tās īstenošana varētu padarīt vienkāršu visām valstīm. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir pāris punkti šai direktīvā, ko varētu uzlabot. un tādējādi varētu, izvair, tādējādi varētu izvairīties no aizkavēšanās. IBI Plug Alliance vēlas radīt vienotību un pātrināt šīs direktīvas pieņemšanu. Tātad, ko mēs uzskatām par galveno šeit? Ko vēlamies pateikt? Direktīvā ir izdarīta izvēle starp, starp, savien, starp, starp savienojumiem, starp uh, tehnoloģijām, kas ir otrā tipa veidi, un lūk šiem uh, uzpildus punktiem. Un tagad, lai varētu šo direktīvu pieņemt visās Eiropas valstīs, direktīvai nepieciešams nodrošināt atbilstību ar elektriskās drošības praksi visās Eiropas valstīs. Lai to panāktu, direktīva, mūsuprāt, var paredzēt ļoti vienkāršu risinājumu, respektīvi, eh, noteikt, ka ne, var izmantot gan šo pamattipu divi, kontaktlīgstu, kā tas tiek teikt šobrīd, gan arī otrā tipa uh, kontaktlīstu, kurai, kurai būtu drošinātāji, kas, un attiecīgi, kas būtu pilnībā atbilstīgi pašreizējiem otrā tipa eh, kontaktpunktiem. Rūpniecība jau šobrīd ir gatava uzsākt strauji eh, ražot šāda veida risinājumus un darīt to ekonomiskā veidā ar šiem drošības slēdzējiem ja tiks nodrošināta pārliecība nozarei, ka šāda veida risinājumi tiks iekļauti direktīvā. Kas vēl ir ārkārtīgi svarīgi, ir panākt, ka ar šo risinājumu tiek uh, arī atrisināts komisijas uzdotais jautājums par viena veida uzlādētāju. Tas, protams, svarīgi arī um, šoferiem visā Eiropā. Turklāt papildus mēs uzskatām, ka ir pāris punkti, kur nepieciešams precizējums un kam vēl jāpievērš uzmanība. Pirmām kārtām jāpārliecinās, ka tie, kas jau ir veikuši investīcijas iekār, iekārtās un aprīkojumā, eh, netiek sodīti par to, ka viņi to darījuši tik strauji tajā brīdī, kad direktīva stāsies spēkā. Un tāpēc mēs domājam, ka pienākums eh, retroaktīvai pašreizējo instalāciju aprīkošanai ir jāparedz arī publiskajā infrastruktūrā bet to nevajadzētu padarīt par obligātu privātā telpā, ja ir iespējami citi risinājumi, mēs domājam, ka tāda pastāv. Mēs turklāt, turklāt domājam, ka ir jādod pietiekami ilgs laiks, lai piemērotos šīm normām atbilstīgi noteikumiem, kas ietverti pašreizējā, uh, pašreizējā tiesība aktā attiecībā uz uh, šiem uzpildes punktiem. Otrām kārtām mēs atbalstam arī trešā scenārija izveidošanu, jo tas ļaus daudz attīstītākā veidā pārvaldīt enerģiju. Un tomēr domāju, ka vajadzētu atstāt iespēju uzlādēt uh, automobīļus arī tādā mājas, ja privātā kārtā ar pirmo vai otro scenāriju, jeb, uh, jeb uh, status. Jo tādā gadījumā mēs neierobežosim uz uzpildīšanas, jeb uzlādēšanas iespējas. Turklāt tas varētu būt ļoti labi piemērots tādiem viegliem transporta līdzakļiem, skūteriem un tā tālāk. Un direktīva nedrīkstētu izslēgt iespēju paredzēt uzlādēšanu arī pirmajā vai otrajā scenārijā, jeb uh, modelī. Paldies, paldies, Riko kungs. Nu, pēdējais runātājs pirmajā panelī ir Petrs Dolēsī, kas ir mobilitātes un ilgspējīgu transporta direktors un pārstāv ACEA kas ir Eiropas automobīļu ražotāju asociācija. Lūdzu, Dalēsiekungs. Labrīt, paldies visiem. Kā jau teicu, es pārstāvu ACE, kas ir automašīnu ražotāju asociācija Eiropā. Mums ir 16 eh, lielā, lielie ražotāji pārstāvēt šeit Varu pastāstīt, ka mūsu asociācijas princips ir tāds, ka visiem ražotājiem ir vienāds tiesības, un ja mēs par kaut ko vienojamies, tas nozīmē, ka piekrituši ir visi ražotāji. Domāju, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, ja runājam detalizēt par šī priekšlikuma ieviešanu. Runājot par alternatīvām degvielām, mēs redzam tās kontekstā ar visu šo tīrās enerģijas stratēģijas transportlīdzakļiem, tāpēc pievēršamies standartu uzlabošanai bet pievēršamies arī alternatīviem energoavotiem. Uzskatām, ka nākotnes transports eh, prasīs papildus atšķirīgus eh, modeļus un tehnoloģijas. Tāpēc priecājamies, ka priekšlikums, kas tiek apspriest šobrīd, nepievērš tikai vienam alternatīvam modelim, bet gan vairākiem. Mēs uzskatām, ka šāda veida tehnoloģiskas neutralitātes princips ir jāsaglabā arī nākotnē, jo tas piedāvā priekšrocības mums un arī klientiem. Uh, Jo galu galā mēs taču runājam par galu patērētāju. Svarīgi, lai viņi piekļūst šiem risinājumiem. Viņi būs tie, kas lems, ko viņi pirks. Vai viņi pirks standarta transporta līdzekli vai kādu alternatīvu elektromobili vai ar gāzi darbinām transporta līdzekli. Turklāt jāuzsver, ka, lai virzītos uz priekšu ar alternatīviem uh, Eh, enerģijas avotiem, ir jārunā par integrētu pieeju. Nerunājam šeit tikai par transporta līdzekļu ražošanu. Nē, ir vajadzīga ilgtermiņa politika, kas paredz zināmus mērķus, ir vajadzīga koordinācija ES līmenī un, protams, arī nacionālā līmenī. Ja vajadzīga šīs nacionālās stratēģijas, tāpat ir vajadzīga standartizācija visā Eiropā, nepieciešams infrastruktūras izvietojums un tā tālāk tas savukārt nozīmē, ka veiksmīgi, veiksmīgi virzību uz alternatīviem uh, enerģijas avotiem nav saistīts tikai ar transporta līdzekļiem. Protams, no mūsu puses mēs apņemamies nodrošināt progresu ražojot šādus transporta līdzekļus, bet tāpat laikā mums ir vēl jāveic uzlabojumi eh, enerģētikas jomā, lai izpildītu klientu prasības, bet tomēr uh, domājam, ka tas atkarīgs arī no tirgus, jo tirgus šeit izdara savas korekcijas. Tas pieprasa zināmu, zināmu veidu tehnoloģijas. Nedrīkst izveidot šeit tādu mākslīgu burbuli. Un tāpēc e, mums ir vajadzīgs sākotnēs atbalsts, bet ilgtermiņā jāpal, jāpaliecinās, ka tas ir ilgspējīgs modelis. Nu, protams, svarīgi, ka Eiropas Savienībā ir iekšējais tirgus, ņemot vērā visus tos īpašumus atsevišķos aspektus jāpārliecinās, ka politikas nacionālā līmenī tiek kaut kādā zināmā mērā koordināts un iet vienā virzienā. Tas, protams, nav vienkārši, ja pēkšņi ir kaut kāda veida transporta līdzeklis, kas tiek pārdots 27 dalībvalstīs pie dažādiem apstākļiem. Nu, un, protams, ka arī no komisijas puses priekšlikums par infrastruktūrām ir nepieciešams. Tas attiecināms arī uz standartiem. Mēs tāpēc domājam, ka tieši šajā līmenī veicams lielākais darbs. Jāpārliecinās, ka ir savietojamības starp dalībvalstīm. Tas ir pirmais galvenais pīlārs - standartizācija piemēram, šeit Beļģijā un Francijā, Dienvidu Vācijā un citur un Nīderlandē jau ir atšķirīgi e, noteikumi. Ja jūs iegādājaties elektromobīlu, jūs pēc tam nezināt, kur likties, jo šobrīd dalībvalstīs ir ļoti atšķirīgas pieejas. Standardizācija tā tad ir galvenais. Pēc tam jādomā par degvielas kvalitāti, jo, kā jau teicu, ir jau labi, ja mēs definējam standartu degvielu, bet pie alternatīvām degvielām nonākot arī šeit ir vajadzīgi kvalitātes standarti, tie ir jāuzlabo. Uh, Un te mēs varam runāt gan par gāzi, gan par uh, ogļūdeņradu un tā tālāk. Šeit ir jābūt standartizācijai. Nu, un, protams, ka infrastruktūras arī ir ārkārtīgi svarīgas. Gan mums, gan arī klientiem. Mēs domājam, ka jebkāda veida alternatīva enerģija uh, Un tās avoti būs nākotnē atkarīgi, protams, tieši no infrastruktūras izvietojuma, tāpēc mums jāpievēršas investīcijām tieši šajā jomā. Un kā jau tika minēts, tad te runājam ne tikai par Eiropas līmeni, bet par dalībvalsts līmeni. Diemžēl zinām, ka tas varbūt nav tas efektīvākais veids, jo mēs domājam, bet domājam, ka tik un tā ir vajadzīgas investīcijas dažādās alternatīvos enerģijas avotos, gan elektrībā, gan gāze, gan uh, sašķidrinātajā dabasgāzē un tā tālāk un tā joprojām. Kas attiec uz šo tik ļoti svarīgo jautājumu par elektrību un uzlādēšanu? Jūs jau zinat, ka visi ražotāji pilnībā pirms gada vienojās par to, kurā virzienā tiks ražoti elektromobīļi šai ziņā. Mēs vienojamies, ka tiks harmonizēti šie uzpildes punkti no 2017. gada jauniem transporta līdzakļiem saskaņā ar uh, otrā tīpa kombo versiju Un tāpēc mēs ierosinātu arī jums virzīties šajā virzienā. Bet, protams, kā jau tika minēts, nepieciešams uzsvērt arī to, ka ir vajadzīgs kaut kāds pārejas posms. Tika minēts, ka ne jau viss tiks izdarīts saskaņā ar šo trešo modeli jau no paša sākuma. Mums ir jāpārliecinās, ka iespējams uzlādēt eh, transporta līdzekļus arī mājās, uh, un, un citādākos veidos. Tāpat arī jāpārliecinās, ka ir nodrošināta savietojumība arī jau saražotiem transporta līdzakļiem, kas tiek izmantot šobrīd. Tāpēc te ir vajadzīga sistemizācija nākotnē, bet, kā jau teicu, mums ir skaidra vīzija nākotnē attiecībā uz šī otrā tipa kombo uh, variantu un otro tipu. Kas attiec uz transporta pakotni, domājam, ka šie pašreizējie tiesība aktiet pareizajā virzienā ir vajadzīgs gan risinājums, kā izvairīties no tirgus fragmentācijas, Kā jau teicu, šobrīd ir 27 atšķirīgi tirgi alternatīviem eh, enerģijas avotu transporta līdzakļiem, un tas nav ilgspējīgi. Tāpēc dokuments iet pareizajā virzienā, tas vēl tālāk jāsistematizē un strauji jārod risinājumi. Tas nāks par labu gan nozarei kā tādēļ, jo, protams, ietaupīs līdzekļus, bet tas pilnīgi noteikti nāks par labu arī klientiem un patērētājiem, jo viņiem tiešām parādīsies reāli izvēle izvēlēties kaut kāda veida tipa ar alternatīvu enerģiju darbinām transporta līdzekļu. Un tā tad kopsvilkumā varam teikt, lūko, mēs no savas puses vienošanos esam izpildījuši, esam piedā, piedāvājam jaunus transporta līdzekļus, kvalitatīvus un tā tālāk, un tālāk ir vajadzīga darbība no ES un dalību valstu puses. Paldies, turpina priekšādātājs, godātie deputāti. Šobrīd pieteikušies. Mr. Taylor, Mrs. Lichtenberger, Mr. Kolicek. Yeah, yeah, well, just in... Jā, nu tad norādiet. Dodiet man ziņu, ja jūs arī vēlties izteikties. Fosters kundze arī, jo, protams, nu, jo vairāk no jums vēlēsies izteikties, jo mazāks uzstāšanās laiks varēs tikt paredzēts. Nu, Graškungs šķiet arī vēlas izteikties labi. Nu, Ertokungs, jā, jā, jūs esat jau iekļauts sarakstā. Bet tad vispirms došu vārdu Fidanzas kungam. Godātie deputāti, jūsu jau ir daudz, tad varbūt, nu, Fidanzas kungs referents, viņam trīs minūtes, bet pārējiem pa divām minūtēm. Fidanzas kungs, jums pirmajam vārds tātad, lūdzu. Sī, <coughs> grācija, prezidente. Paldies, priekšsādātāji. Es uh, domāju, ka man nemaz nevajadzēs tik daudz laika. Es tikai gribēju paskaidrot uh, vienu lietu un arī pateikties runātājiem. Pirmais jautājums ir um, sakojošs. Ja mēs runājam par elektrifikāciju, tad uh, pēc pirmās viedokļa apmaiņas, kas notika ar komisiju, mēs redzējām, ka daudzi kolēģi runāja par finansēm, jo, protams, ka uh, visi šo procesu vērtē pozitīvi, tomēr ir nepieciešamas būtiskas investīcijas, kuras publiskais sektors pašlaik nav spējīgs veikt. Un otrkārt, doma par privātajām un pu privāto publisko partnerību. Kā tas varētu strādāt? Uh, Ir eh, jāapzinās, ka šāds finansējums būs nepieciešams, ja mēs vēlamies īstenot šos projektus. Un vēl viens jautājums par gāzi. Eh, kāda ir eh, sašķidrinātās un saspiestās dabasgāzes savietojamība? Jūs, protams, to skaidrojāt. Uh, savā priekšnesumā, bet varbūt jūs varat pa pastāstīt sīkāk, kā šīs abas tehnoloģijas ir iespējams attīstīt paralēli. Un uh, vēl par kilometrāžas mērķiem. Par kādām distancēm pašlaik mēs uh, runājām? Uh, izplatīšanas plānos, vai ir runa par realistiskiem mērķiem, vai to, tas ir izdarāms, vai situācija ir iespējams uzlabot un kā. Un viss beidzot um, Plug Alliance pārstāvim jautājums. Es nezinu, vai jums ir konkrēts viedoklis par uzlādes stacijām. Dank, uh... Liels paldies, priekšsādātāji, kolēģi. Man ir divi vai trīs konkrēti jautājumi. Pirmkārt, äh, Kristīkungam. Jūs uh, zināt, ka otrajai kontaktdakšai būtu jābūt uh, standartam, bet uh, Jūs teicāt savā priekšnesumā, ka nevajadzētu izslēgt uh, kā demo versiju arī cita veida kontaktdakšas. Bet uh, kā jūs to iedomājaties, vai būs kaut kādi adaptēri vai, vai tam līdzīgi? Un visbeidzot, man ir jautājums arī jautājums uh, komisijai un Riko kungam. Kā jūs uh, iedomājaties uh, telpisko plānošanu? Katrā valstī likumdošana, kas, uh, uz kuras balstās telpiskā plānošana, ir atšķirīga, un kā, piemēram, pilsētās, kur attīstības tendence notiek virzienā uz publisko transportu, kā jūs iedomājaties uh, palielināt uzpildes eh, vai uzlādes stāciju skaitu. Man ir grūti iedomāties, kā tas tiks harmonizēts Eiropas līmenī. Un vēl viens jautājums par eh, metānu. Man ir grūti to saprast. Jūs runājāt par metāna gāzi, kad pieminējāt saspiesto un sašķidrināto dabas gāzi. Uh, Vai šīs uh, divas tehnoloģijas balstās uz metāna gāzi, vai kā tas ir? Es labprāt gribētu to zināt. Man būtu arī daži citi uh, Zemečkungam jautājums. Jūs runājāt par patērētāju uh, informētību. Kā jūs esat iedomājies stiprināt un veicināt patārētāju informētību. Paldies, Meisners kundze, divas minūtes. Jā, paldies, eh, divas minūtes man tiešām būs nepieciešams. Liels paldies par šīm prezentācijām, tās bija ļoti informatīvas un šķiet, ka klātesošie lielā mērā piekrīt eh, šim priekšlikumam. Ar mums ir notikusi arī konsultēšanās. Es, piemēram, eh, labprāt gribētu zināt atbildi uz jautājumu par kontaktdakšām, par CNG un LNG. Jūs teicāt, ka motivācija reģionos ir uh, atšķirīga, ļoti atkarīgs, no, tas ir ļoti atkarīgs no valsts un pilsētas. Jūs, vai jūs uh, domājat, ka priekšlikums uh, atbilst tam, ka motivācija līmenis ir dažāds, vai arī tur kaut kas ir jādara? Uh, Un vēl jautājums Dolēsī kungam. Ceru, ka pareizi izrunājos vārdu par investīcijām, kuras jūs pieminējāt. Tas varbūt ir kritisks jautājums uh, šī priekšlikuma īstenošanai. Vai jūsu, no jūsu pieredzes, kur jūsuprāt ir uh, lielākās problēmas? Es saprotu, ka ar finansēm vienmēr ir uh, grūti runāt, bet varbūt jūs redzat kaut kādas risinājumu priekšlikumus. Tēlārkungs, paldies! Gribēju pateikties uh, visiem par prezentācijām. Un man ir pāris komentāri drīzāk nekā jautājumi. Es uzskatu, ka elektriskie automobīļi nav nopietna izvēle kā privātam transporta līdzeklim, jo tam ir ļoti ierobežota uh, kilometrāža, ko var nobraukt. Un eh, tuvākajā laikā tas neapmierinās eh, lielāko daļu lietotāju, kas to izmantos kā galveno. Līdzīgi. Eh, ja mēs Un arī enerģija, kas tiek izmantota uzlādē, ja vien tā nav no alternatīvajiem atjaunojumiem enerģijas avotiem, nav arguments. Papildus tam ir nepieciešama standartizācija gan elektriskajiem, gan gāzes automobiļiem. Un es uh, gribētu zināt, vai uh, Eh, tiešām mēs nesteidzamies nu, laikam pa priekšu. Saspēstā dabasgāze un enerģija nav neizsmeļams uh, eh, resurss. Savukārt eh, uzpildes un uzlādes stāciju veidošana izmaksās milzīgi, milzīgas summas. Es aicinātu sadarboties uz sadarbību ar uh, automašīnu ražotājiem, lai viņi ražot tādas automašīnas, ko cilvēki var un vēlas izmantot. Lichtenbergers konze divas minūtes. Liels paldies! Arī man ir parādījušies daži sīki jautājumi. Es uh, sakoju diskusijai par standart, uh, kontaktdākšu standartizāciju un gribētu zināt, cik tālu tad ir uh, notikusi attīstība un kāda ir situācija starp uh, abām konfliktējušajām pusēm. Šeit ir uh, viena pamata problēma. Standartizācija no vienas puses izslēdza uh, inovāciju, kas uh, varētu radīt labākus risinājumus. Savukārt, ja nav standartizācijas, tad uh, pastāv konkurences cīņa starp dažādiem modeļiem un kurš tad būs prioritārs. Gribēju zināt, kāda ir situācija šeit. Tālāk par elektrības uh, izcēlesmi jau tika uzdoti jautājumi, bet es gribēju iet vēl nedaudz tālāk Domājot par īstenošanu, piemēram, elektris, elektromobilitātei, tad uh, rodas problēmas ar uh, tālo distanču transportu. Un šobrīdējā attīstības uh, posmā tā ir tikai ilūzija. Kolēģi jau to pieminēja, arī pa, saistībā ar telpisko plānošanu ir jāveido uzlādes stacijas eh, vietas, kur tas notiks. Mm, varbūt eh, laukos tā nebūtu problēma, bet, eh, bet pilsētās, kur mm, transportam nav obligāti jābūt garāžā, tā varētu būt problēma. Un man ir jautājums saistībā ar telpisko plānošanu. Es uzskatu, ka problēmas te ir milzīgas. Uh, Gal galā būtiskākā problēma jau nav nobraucamā kilometrāža, bet tieši šī uzpilda. Un vēl es gribētu, lai diskusijās par elektromobīļiem tiktu ņemta vērā reālā situācija. To, ko reklāmās norauda kā e, reālo kilometrāžu, protams, ir atkarīga no papildu funkcijām, kas uh, automašīnā var tikt izmantotas, un reklāmas to norāda bez tām, tāpēc uh, cilvēki ļoti bieži nevar pieņemt informētas lēmumus, iegādājoties elektromobīļus. Paldies! Un tagad vārds uh, uz divām minūtēm Kohličika kungam. Paldies! Es gribēju teikt, ka kolēģi šeit uh, jauc kopā divas lietas Es pats uh, esmu ar tehnisku izglītību. Mana disertācija bija par, par uh, es rakstīju savu diplomu darbu par uh, krāsnī, un tad, ja jūs eh, sadedzinat augstā temperatūrā degvielu, tad, protams, eh, var izmantot eh, arī citas gāzes, tikai tas nav tik efektīvi. Jūs pieminējāt arī kombinētos automobīļus. Protams, kuģiem vai, vai to var izmantot otrs tālāk kāds spriegums 220 volti vienas fāzes kādas būs degvielas šūnu baterijas. Aniž by bateriju vyndával, nebo vyměnit... Vy... Ja ir viena šī šūna, tad jūs varat vai nu uh, pievienot to bārošanas uh, blokam vai arī mainīt baterēju. Parasti tiek baterējas aizstātas. Nomainīt, izlādēta baterēja tiek nomainīta pret uzlādētu. Un uzlāde notiek ar kontaktdakšām, kas ir ierastas uh, elekt elektrotehnikām. Uh, Tomēr, ja tiek runa par hibrīdzinējiem, tad šie jautājumi kļūst sarežģītāki. Fausters kundze lūdzu. Liels paldies! Man vajadzēja būt uzmanīgākai laikam un centīgākai ķīmijas stundās. Paldies eh, Kohlikčekungam, kurš eh, tikko mums te nedaudz viesa gaismu un skaidrību par to, kā tas viss darbojās. Bet, lai vai kā, protams, ka visi ļoti augstu vērtē diskusijas un uh, par to, kā izmantot alternatīvo enerģiju, bet, uh, protams, ka ne jau NVO sagatavo grozījumus, jā, likumdošanas uh, likuma priekšlikumos, tiesību aktu priekšlikumos eh, tiek veikti grozījumi, tad, protams, eh, to dara parlaments. Es gribēju jums to atgādināt, kaut arī jūsu prezentācijas bija interesantas. Manuprāt, komisijas dokumentā norādītie termiņi ir nereāli. Es domāju, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem, patvaļīgi nosakot termiņus tik sarežģītās uh, lietās. Daudzas uh, dalībvalstis noteikti nepiekritīs šādiem mērķiem, jo šāds mērķus ir uh, ārkārtīgi grūti noteikt, ir jāņem vērā pastāvošā rūpniecība uh, gan mūsu reģionos, gan visā Eiropā. To vadīs tirgus, un te jau neiet runa par to, vai uh, patērētājs kaut ko vēlas vai nevēlas. Tā tad tas ir ļoti būtiski. Otrakārt, subsidiaritātes jautājums ir jāņem vērā. Jādomā, ko dalību valstis vēlas, jā, jāņem vērā kontinenta geogrāfija un daudzi citi faktori. Arī tas, kā dalību valsts lems risināt šos jautājumus, kā arī to, cik izmaksās infrastruktūra. Tās būs milzīgas izmaksas, eh, lai izveidotu infrastruktūru, kas ir nepieciešama. Varbūt, ka mēs varam par to runāt, bet eh, šķiet, ka izmaksas eh, šajās diskusijās ļoti bieži tiek aizmirstas. Un dalību valstīm gal galā būs jādomā pašām, ko tās vēlas darīt. Un tātad tas viss ir jādara komisijas dalību valstu uh, un ekspertu sasaistēm. Liels paldies, un tagad Groša kungam divas minūtes. Liels paldies par šo interesanto informāciju. Man ir vienkāršāki jautājumi. Ja mēs vadamies pēc tā, ka nākamajos gados 80% cilvēku dzīvos uh, pilsētās un uh, vairumā gadījumā nobrauks mazāk par 8 kilometriem, tad šis autonomijas jautājums nav tik uh, svarīgs. Um, ja Briselē 75% uh, izvēlētos uh, izmantot elektrisko transportu, tad tādā pilsētā kā Brisele nebūtu iespējams nodrošināt uh, nepieciešamo elektrības apjomu. Kā jūs domājat, pāris gados to mainīt. Un tā kā es nāku no pierobežas uh, reģiona, ja es braucu, teiksim, uz ostu vai uz, uz uh, blakus valsti, tad um, tie ir tikai daži kilometri. Bet uh, mans jautājums saistīts ar to, vai jums ir kādi plāni savietojamības uzlabošanai vai nozarei ir plāni kā to izdarīt. Mēs, mums ir ļoti grūti kaut ko lemt šeit par tehnoloģijām, jo viena mums stāsta vienu, otru, otru, un gal galā atbildība jau ir nozarei. Un visbeidzot, jautājums par drošumu. Eh, pašlaik, piemēram, uzpildes stacijas bieži ir eh, zem daudzstāvu mājām, un tur teikts, ka tur gāzi nemaz nevar uzpildīt. Nedrīkst. Kā, kā jūs iztēlojaties um, to nākotnē, jo ļoti bieži šīs um, uzlādes stacijas tad atradīsies pie daudzstāvu mājām? Tātad standartizācija, drošība un autom, autonomija. Ja uz šiem jautājumiem ir iespējams eh, saņemt apmierinošas atbildes, tad jau rītdien mēs ļoti daudz varam panākt. Maisneris kundze. Man ir jādodas uz eh, citu komiteju, un, eh, protams, ka nav pieklājīgi uzdot jautājumu un tad aiziet, bet mana asistente šeit paliks un noklausīsies atbildes. Labi. Skatos, ka daži no jums nav bijuši pietiekami uzmanīgi ķīmijas un zinātnes stundās. Un uh, es uh, došu tagad atbildes run, runātājiem, uh, ja nebūs iespējams visiem atbildēt, atbildes ir iespējams saņemt rakstiski. Labi, es mēģināšu atbildēt uz dažām uh, Dažiem jautājumiem sacīja Kristī, jautājums par finansēm. Ir vairāk iespējamie biznesa modeļi, un es domāju, ka iespējas pavēras, ja uh, tiek runāts par piesaistītām investīcijām, tad, ja ir finansējums infrastruktūrai, var domāt par infrastruktūru, kas tā tiek būvēta kopā, piemēram, ar iepirkšanās centriem, kur uh, pa, klientiem tiek uh, piedāvāts papildu pakalpojums, dažādi biznesa modeļi, piemēram, līdzīgi kā uh, viesabonēšanā, ka varētu izmantot uh, uzlādes stacijas. Un mums, uh, mūsu ierosinājumi grozījumiem ir tādi, ka Mēs negribētu eh, redzēt pārāk daudz ierobežojumu, kā tieši veikt eh, investīcijas uzlādes punktos. Varbūt, ka tie varētu būt jums noderīgi. Teilors kungam, Teilor kungam jautājums un uh, Groša kungam atbildot. Jā, tas saistās ar to, cik liela, liels ir iedzīvotājs skaits un blīvums pilsētās. Lielajās pilsētās ir pietiekami liels šis blīvums, lai cilvēki varētu pāriet uz elektromobīļiem, it īpaši, ja ir iespēja izmantot arī elektrisko transportu. Protams, ka tas nederēs, lai dotos atvaļinājumā, bet cilvēki maina savas paradumus, un mēs eh, domājam, ka tas varētu darboties. Atbildot Groškungam, tiešām urbānajās uh, zonās ir jārisina jautājums arī ar uh, sastrēgumiem. Uh, un elektriskie automobīļi, protams, nevien, gāzes automobīļi nevienmēr aizstās elektriskos un tradicionālos. Paldies! Un, protams, ka jūs varat arī vienmēr rakstīt deputātiem. Un tālāk divas minūtes Meģa kungam. Fosteris kundze, tiešām man nav priekšlikumu grozījumiem, mēs tikai gribējām vērot informētību par šiem jautājumiem. Kā jau es teicu, nav būtisku jautājumu ar eh, gāzes jautājumiem šajā priekšlikumā, jo eh, mums eh, šī tehnoloģija ir. Varbūt no sākuma atbildēšu Fidanses kungam un Ertuka kungam, kurš jautāja, kas tad ir CNG un LNG un kā tas saistās. Jā, saspiestā dabas gāze un sašķidrinātā dabas gāze ir viena un tā pati degviela, bet to nevajag jaukt ar LPG sašķidrināto propānu gāzi. LNG ir gāze, kurā lielu apjomu sastāda metāns, un tā ir fosila gāze. Un jūs varat kombinēt abas tehnoloģijas vienā grupā Tikai galvenā atšķirība ir uzglabāšana. Dabas gāze kļūst šķīdrija mīnus 60 grādu temperatūrā, bet ja jūs savā automobīlī izmantojat saspiesto dabas gāzi un dodaties, uh, teiksim, atvaļinājumā, ja jūs atstāsiet šo automašīnu mājās, tad uh, pēc uh, vienas vai divām nedēļām šī gāze sāks izma, iztvaikot. infrastruktūrā atšķirības ir pieslēgums cauruļvadam vai sašķidrātās dabas gāzes uzpildes stacijai. Kas, runājot par infrastruktūru, protams, to ir iespējams uh, autonomiju, to ir iespējams uzlabot, bet ir nepieciešamas uh, minimālās prasības un uh, tās balstās uz uh, to, ka transporta līdzeklis, kas izmanto LNG, var nobraukt aptuveni tūkstošu kilometru. Tālāk ir ļoti svarīgi arī nodokļi, ar kā tiek apliktas degvielas, bet uh, vienkārši uzpildes staciju uzbūve nebūs pietiekama. Jūs te, kāds teica, ka tas ir uh, neatjaunojams resurss, bet eh, tas ir pieejams pietiekami lielā apjomā un pietiks eh, diezgan ilgam laikam. Un Fosteris kundzei par termiņiem, ak nē, tas arī laikam viss. Divas minūtes Zjaleka kungam. Liels paldies! Es gribētu izmantot eh, šo laiku, lai atbildētu uz diviem jautājumiem. Viens par reģionālo un pašvaldības iestāžu motivāciju sasniegt direktīvas mērķus. Mēs priecājamies par komisijas paziņojumu šķiet, ka nav iemesla bažīties par mērķu sasniegšanu. Manuprāt, tie ir saprātīgi un šobrīd mēs jau esam uz pareizā ceļa. Un Es ceru, ka nākotnē situācija tikai uzlabosies, bet nākamais jautājums ir par infrastruktūru. Kā ir jāizveido infrastruktūra elektriskajai mobilitātei? Manuprāt, nākotnes auto ir elektriski auto un pie tā ir jāstrādā. Diemžēl es nevaru sniegt uh, vienotu atbildi. Uh, Piemēram, tas, kas strādā Oslo, varbūt nevienmēr strādās Parīzē. Ir jādomā par to, ka šodien tas ir liels izaicinājums, un tur mēs gribētu sniegt savu ieguldījumu. Visvairāk braucēju ir reģionālā līmenī, un. Uh, jādomā, kā nodrošināt vēlamo proporciju starp enerģijas piegādi, infrastruktūru un izmantošanu. Un tur tas ir pašvaldību uzdevums. Rikā kungs divas minūtes Fidānzes kungam atbildot, ko mēs domājam par pieslēg konektoriem. Be... Nevajadzētu sodīt patērētājs, kam ir divu tipu automobīļi. Bija jautājums par CO2 un atjaunošanu, energoresursu atjaunošanu. Eh, ir ļoti svarīgi eh, lietot šos eh, modernos, modernās uzpildes iekārtas, jo tādā gadījumā uh, varēs eh, arī lietot atjaunojumos energoresursus, eh, ko ražos eh, ne tikai vēja spēkstacijās, jo elektromobils var būt risinājums, nevis problēma. Bija jautājums par infrastruktūras izmaksām, un es domājam, ka šeit ir svarīgi Eh, eh, samazināt eh, instalācijas izmaksas, tātad izmantot mājās šīs iekārtas, kur nebūs vajadzīga papildus celtniecība. Un pilsētās arī būs šie kopīgie automobīļi, kopi, koplietošanas automobīļi. Tātad es Eh, tādi automobiļi, kas uzlādēs tad, kad tie ir apstājušies. Nu, piemēram, varētu eh, būt arī tāds risinājums. Un beidzot jautājums par drošību. Eh, protams, drošība ir pilnīgi nepieciešama. Mēs nevaram atļauties riskēt ar drošību. Un divas minūtes eh, to jāsīkungam. Paldies! Eh, ir jābūt vienam risinājumam Eiropā un būtu eh, tas ir smieklīgi, ka mēs pārdodam transporta līdzekļus ASV un citur, bet nevaram pārdot Eiropā. Tātad tas ir pozitīvi, ka komisija iesaka risinājums Eiropā nu, par investīcijām. Mēs vēlamies, lai šīs investīcijas tiktu sakārtotas un lai tās būtu izdarītas noteiktos risinājumos. E, mūsu dalībnieki investē 26 miljārdus e, pētniecībai un inovācijām. Tātad e, jaunos neskaidros risinājumos un viņi no savas naudas finansē šos pētījumus Nu, ir e, tāpēc nav godīgi, ka dalība valstis e, iet kaut kādā virzienā, bet negrib to apmaksāt, jo mēs uzņemamies savu risku un piedāvājam preci e, tirgu, bet tagad ir laiks arī Eiropas Savienībai un dalību valstīm ieguldīt savu daļu. Otrakārt, vairāk nekā pusē no dalību valstīm ir savi plāni. Tātad Francijā, Dānijā, Vācijā, tiek eh, finansēti risinājumi, bet tie ir eh, ļoti dažādi. Nu, mēs negribam uzlikt slogu dalību valstīm, bet vajadzētu vienoties, kādā virzienā strādāsim un tad arī to apmaksāt. Un arī infrastruktūras eh, piegādātāji būs ļoti priecīgi piedalīties. Tādā veidā mēs varētu daļēji dalīt izmaksas, un tas būtu labs risinājums. Paldies pirmās diskusijas ekspertiem, un tagad pāriesim pie otrās diskusijas. Tā tad tagad notiek maiņa, ekspertu maiņa, un nākamā diskusija. Tātad Lārosa kungs no ūdens tehnoloģiju platformas arī Startautiskā ceļu savienībā Biletkungs un Berto Guida no Sabiedriskā transporta asociācijas Silvens Hauns no Eiropas pilsētu un reģionu inovāciju savienības un Marinus Mārtens no Eiropas investīciju bankas. Tātad lūdzu ieņemiet vietas. Okay, colleagues, are we ready to go again? Paldies. Otrajā daļā ir tie paši noteikumi par laiku kā pirmajā. Es tikpat stingri sekošu laikam. Lārose kungam sešas minūtes, lūdzu. Uh, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi, un paldies par iespēju eh, piedalīties šajā diskusijā. Un eh, mūsu eh, tātad ūdens tehnoloģija platforma apvieno visus tātad kuģu būvētājs, kuģu īpašniekus, inženierus un citus, kas strādā pie ūdens transporta. Uh, tīras degvielas lietošana vienmēr ir bijis svarīgākais pētījumu jautājums ūdens eh, eh, transporta strateģiskajos pētījumos. Mēs vienmēr esam centušies patērēt eh, mazāk degvielas, labāku vai arī vispār nepatērēt degvielu. Un pieredze uh, ar gāzes lietošanu e, ir jau no 60. gadiem, e, kad tika e, pārvadāta šķidrā dabas gāze un kuģi paši arī darbojās ar gāzes dzinējiem. Tad, tad bija gāzes turbīnas šeit, nevis iekšdedzes dzinēji Un e, ir ieviestas arī tīrās degvielas pēdējā laikā kā alternatīva par, parastajām fosilajām degvielām. E, tomēr šeit ir viena liela problēma. E, Gāzai ir vajadzīgas, vai, vajadzīgs liels glabāšanas apjoms un arī temperatūra, tātad mīnus 60 grādi, un Um, nu, ja, um, piemēram, kuģis brauc uz ASV, tad šeit ir ļoti um, liels, liels šis gāzes apjoms jāved līdzi. Tāpēc ir uzmanība, tāpēc šie gāzes kuģi tiek lietoti īsiem braucieniem. Un īsajos attālumos ir iespēja uzpildīties daudz biežāk. Šodien, jā, mēs runājam par gāzes kuģiem, tā tad ir Norvēģu prāmji, arī pieaug šie mazo attālumu kuģi, kuģu skaits, arī velkoņi un uh, navigācija starp viens uh, valsts ostām uh, ļoti biezi apdzīvotos rajonos. Par sociālajiem tātad, rezultātiem un izmaksām. Pirmkārt, lietojot gāzi, mēs ievērojam regulas par vidas kvalitāti, tātad šeit sēroksīdu samazināšana līdz pat 90% CO2 samazināšana par 20 līdz 25%. Un ir risinājumi tātad alternatīvas degvielas, gāze jau atmaksājas kā kuģa degviela salīdzinot ar jūras dīzeļdegvielu. degvielu Un arī ir uh, starpkontinentālajā transportā ir uh, parādījušies efektīvi risinājumi. Un uh, pat salīdzinot ar smago degvielu, šīs vidē draudzīgās degvielas jau sāk konkurēt, lai gan vēl joprojām ir jautājums, kā atrisināt šo lielo glabāšanas apjomu. Tāpēc arī e, gāzi pamatā izmanto e, tuvākai satiksmei. Par izaicinājumiem tātad viens no e, izaicinājumiem ir tas, ka nav uzpildes infrastruktūras un ir šeit vajadzīgs noteikt, kurās ostās būtu vajadzīga uzpildes infrastruktūra. Nu, mēs atbalstām šādu risinājumu, tomēr ir nu, tāds mazs brīdinājums e, neuzspiest obligātā kārtā, bet ļaut tirgumu pašam arī rīkoties. Tālāk ir vajadzīgi arī noteikumi tehniskām inovācijām. Uh, Eh, otra problēma ir, eh, nav nekādu noteikumu un standartu eh, kuģu uzpildīšanai un lietošanai. Šeit starptautiskajā jūrlietu organizācijā process ir ļoti lēns. Un trešais. Eiropas komisijai ir iespēja veicināt šo tehnoloģiju ieviešanu, jo eh, iekšzemes kuģniecība eh, nav eh, starptautiskās jūrlietu organizācijas pārziņā. Tātad šeit jūs varat atbalstīt nozari. Un uh, ir iespēja parādīt šodienas tehnoloģiju, ir loma Tātad jums ir loma likumdošanā, kur jūs arī varat pildīt. Paldies, Lāras kungs! Tagad vārds Mārkam Bilitam no preču transporta apvienības. Paldies! Es domāju, ka Startautisko ceļu transporta savienība jums ir jau zināma. Tātad pāriesim uzreiz pie šodienas jautājuma tīra enerģija transportam. Mēs apsveicam eh, komisijas līdz šim darīto eh, komerciālo ceļu transportu eh, uzņēmumiem ir vajadzīgas alternatīvās degvielas. Mums ir jāsamazina vīdes piesāņojums, ko rada transports. Ir uh, šajā paketē pievērsta uzmanība alternatīvajām degvielām arī komerciālajā transportā un alternatīvas eh, šī paketa var uzlabot alternatīvo degvielu lietošanu pārrobežu mērogā un arī piedāvāt eh, informāciju par to, kā var tikt lietotas alternatīvās degvielas, uh, un arī ir iespējams atrisināt eh, esošās eh, problēmas. Eh, tomēr šī pakete ir tikai daļa no vairākiem risinājumiem. Šeit ir vajadzīga pieeja, ņemot vērā visu situāciju. Mēs nevaram apskatīt tikai degvielu un infrastruktūru, bet ir arī jāskatās uz transporta līdzekļiem, un transporta uzņēmumiem ir jābūt motivācijai ieguldīt eh, šajos transporta līdzekļos. Tātad eh, ir, viņiem ir jāredz eh, priekšrocības, kādas būs šiem transporta līdzekļiem. Un pēdējais, bet ne mazāk svarīgais, ir finansējums, kā mēs, kā un kurš maksās par šiem risinājumiem daži izaicinājumi par nelaimi. Eh, šie transporta līdzekļi jaunie pagaidām vēl ir eh, dārgāki gan pirkšanā, gan eksploatācijā. Joprojām ir arī salīdzinoši eh, lielāks svars alternatīvajām degvielām, tātad, kas ietekmē arī degvielas tvētni un arī komisija ir ņēmusi vērā eh, šo problēmu elektro un divējādas degvielas eh, transporta līdzekļiem, bet ne citām alternatīvām degvielām. Arī ir jautājums par transporta līdzekļu autonomiju. 40 eh, tonu Uh, dīzeļa uh, smagā mašīna uh, var nobraukt 2000 km, gāzes automobils var nobraukt 1200 un divējādās degvielas automobils vistuvāk tuvojas autonomijai, kāda ir dīzeļa automašīnai. Arī drošība ir jāņem vērā Eh, vērtējot eh, izmaksas eh, un rezultātus un ietekmi. Mēs YouTube lapā redzam satraucošus video, kad gāzes autobuss sprākst. Nu, tā ir problēma, kas ir jāņem vērā, domājot par šo transportu lietošanu. Uh, šis transports ir jāuzlabo. Tātad risinājumi ir labāka informācija no autoražotājiem un degvielas eh, piegādātājiem, eh, vieglāka pieeja investīciju kapitālam, ir vajadzīgas garantijas, ka investīcijas atmaksāsies, eh, kompensācijas par pārvadāšanas iespēju zaudējumiem un arī drošība ir jāņem vērā apjoms ir cits izaicinājums. Ne visas alternatīvās degvielas var lietot visiem kraus un pasažieru pārvadājumiem. Eh, piemēram, ūdeņrades un elektrība vidējā un eh, lielā attālumā un eh, gāze lielā attālumā. Ir vajadzīgi vairāk pētījumu, lai noskaidrotu, kā visos komerciālajos transportos lietot eh, visus, visu veidu degvielas. Eh, ir eh, Siemens izdara pētījumus par automobīļiem, kā nodrošināt tiem autonomiju. Tas ir ļoti interesants pētījums par finansējumu, kādas ir izmaksas un vai tās var eh, būt pieejamas, pieņemamas, eh, kurš maksās un kādā veidā. Eh, Eiropas Savienība ir dažādas iespējas, kā varētu piedalīties finansējumā arī, trans, arī dalību valstis, arī nozars pārstāvji. Mēs jau dzirdējām 26 miljārdi eiro investīcijās eh, infrastruktūras nodrošinātāji un arī lietotāji, bet vienmēr ir eh, jābūt eh, taisnīgai sadalēji, ja runā par rezultātiem. Paldies, jūs pabeidzāt tieši laikā. Tagad Umberto Gvida no EITP e un Nu, jūs esat tas, kuram šī sprākstošie autobusi pieder. Nu, autobus nesprāga, bet bija liela liesma uh, sānos. Un um, eh, tā tad uh, eh, UITP ir pasaules, sabied, pasaules mēroga sabiedriskā transporta uh, organizācija, mums ir 3400 biedru no 90 valstīm, un eh, mums ir arī nozars pārstāvji, piegādātāji un eh, arī pētnieki un eh, universitāšu pārsniedzēji. Un tā tad tālāk, kas būtu darāms, daži svarīgākie fakti ir 60 eh, eh, miljārdi eh, ceļojumu gadā, tātad pa ceļiem, autobusiem un dzelzceļu. Un ekonomiskā vērtība ir apmēram viens, lielāk nekā 1% no iekšzemes koprodukta un 1,2 miljoni tiek nodarbināti šajā sektorā. Eh, sabiedriskais transports, eh, kas eh, lieto elektroenerģiju, šodien ir 40 līdz 50% un vairāk, un tālākā elektrifikācija ir viens no galvenajiem standartiem, viena no galvenajām stratēģijām, lai samazinātu oglekļa patēriņu. Un mēs atbalstām atbalstam arī infrastruktūras attīstību šodien esošās tehnoloģijas jau ir tīras tātad sabiedriskajā transportā un ir arī jauna uh, dīzeļa autobusu paudze. Daudz uh, sabiedriskā transporta jau ir uh, elektrotransports, ir trolejbus ļoti daudzās uh, pilsētās. Uh, Un tālāka elektrifikācija ir viena no um, galvenajām stratēģijām. Kā to uh, panākt? Var lietot elektrisko transportu un pat ja šodien kopējās izmaksas eh, nepadara šīs tehnoloģijas pievilcīgas, tomēr pie tām vajadzētu strādāt. Un infrastruktūra ir svarīga alternatīvo degvielu ieviešanai arī sabiedriskajā transporta sektorā. Tāpēc mēs apsveicam direktīvu par infrastruktūru un mēs apsveicam e, tādu pieeju, ka tiek skatīti ne tikai transporta līdzekļi, bet e, arī infrastruktūra. Un e, šāda pieeja ir vajadzīga ne tikai elektrotransportam, bet arī citiem transporta veidiem. Ehm, politiskās diskusijas ehm, bieži vien apskatīja, kā ehm, ieviest elektromobīļus, bet, kā teica mūsu ģenerāls sekretārs, elektromobīļu sastrēgums ir tīrs, vidē draudzīgs, tomēr tas ir sastrēgums. Tātad mēs šeit mēģinām eh, risināt eh, problēmas, kādas ir gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem pilsētās un laukos. Un būtu eh, vajadzīga transporta sistēma, kas var tālāk būt pamats attīstībai jau šodien. Um, transporta pakalpojumu sniedzēji jau lieto elektrisko transportu gan pilsētās, gan arī reģionos. Bet izmaksas šeit ir e, problēma īpaši laikā, kad e, sabiedriskie budžeti tiek samazināti. E, Tā tad ir vajadzīgs izmantot to, kas jau pastāv, neveidot jaunus dārgas infrastruktūras, bet Eh, lietot esošo eh, struktūru, kas varētu nodrošināt eh, visu elektro, elektrotransportu. Un mēs esam izdarījuši mm, pirmo analīzi ar Vācijas sabiedriskā transporta asociācijas piedalīšanos un tātad šeit bija domāts, kā lietot dzelzceļa uh, transporta sistēmu, lai uzlādētu šīs eh, uzlādēšanas stācijas. Mēs eh, atbalstām elektrifikācijas eh, platformas pārstāvju teikto par sabiedriskā transporta attīstību. Daži komentāri. Kā mēs teicām, šī eh, visaptverošā pieeja ir jāņem eh, vērā eh, gan transportā, gan infrastruktūrā, jo infrastruktūras un satiksmes vadības pasākumi var palielināt ātrumu un tātad autobus, kurš pārvietojas ātrāk, arī samazina uh, Eh, patēriņu, eh, degvielas patēriņu par 20%, un tā tad tam ir arī mazāk emisiju. Paldies, Guida kungs. Tātad eh, nākošais ir Silvians Hauns no Polis. Paldies! Un paldies par iespēju piedalīties šajā diskusijā. Tātad Eh, polis ir Eiropas eh, pilsētu un reģionu asociācija no 17 valstīm, un eh, mēs atbalstām inovatīvas risinājumus pilsētu un reģionu transportā. Mēs strādājam pie vairākiem jautājumiem arī elektromobilitātes un tīrāka transporta. Mēs nesam pret Eiropas komisijas eh, pieeju eh, lietot vairākas degvielas, eh, tomēr mēs pievērsīsim uzmanību uzlādēšanas infrastruktūrai, elektrotransportam. Tātad šeit ir pieci komentāri. Pirmkārt, mēs apsveicam komisijas iniciatīvu veidot šo uzlādēšanas struktūru. Tas ir svarīgi, jo tas dod pozitīvu signālu tirgumu. Otrais, mēs uzskatām, ka pārējo uz elektrifikāciju kopā ar uh, pilsētu mobilitātes sistēmām varētu būt pozitīva. Tad, tad ir e, jābūt uh, stratēģijai Mēs gribētu uh, ilgtspējīgu pilsētu transporta sistēmu. Uh, tātad elektromobilitāte ir viens no risinājumiem, tā ir, svari, tā ir svarīga loma un elektromobilitāte var arī veicināt ilgtspējīgu pilsētu vidi. Tāpēc mēs uzskatām, ka valstu politikā ir arī uh, jāiekļauj šo jauno transporta līdzekļu iekļaušana transporta sistēmā. Eh, par eh, uzlādēšanas infrastruktūru eh, tā ir ļoti svarīga sabiedriskajam transportam un šeit ir arī jādomā par energo sektoru vadību kā tādu. Tātad mēs atbalstām uh, gan uh, Uh, sabiedrisko uh, uzlādēšanas sistēmu, gan arī uh, pārējās sistēmas, bet šeit ir lēmumi jāpieņem dalību valstu līmenī. Un šeit mēs, piemēram, dzirdam, ka nav vajadzīgs tik daudz uzlādēšanās staciju. Nu, izmēģinājumi rāda, ka nevajag tik daudz šo uzlādes stāciju, bet no otras puses arī e, stāvvietas uz ielas ir, to ir ļoti daudz. Tā tad e, būtu jāņem vērā tas, ka šo stāvvietu ir e, vairāk nekā uzlādēšanās punktu. Ceturtais, mēs piekrītam Eh, otrā tipa un kombo pieslēgumiem un kombo divu eh, standartu ieviešanai. Tomēr būtu eh, labi, ja varētu visi tirgu pārdotie transporta līdzekļi tikt uzlādēti visur Eiropā. Un beidzot, tātad Eiropas iniciatīva Eh, ir atbalstām tātad par eh, elektrotransporta uzlādēšanas finansēšanu. Un eh, šeit ir vajadzīga koordinācija starp dažādām Eiropas iniciatīvām un ir jādod iespēja finansēt šo infrastruktūru. Tātad visām darbībām ir jābūt saskaņotām un ir uh, jābūt viegli pieejamai e, informācijai vienā e, iestādē. Un Eiropas elektromobilitātes observatorija varētu būt šis e, informācijas sniedzējs. Un šeit mēs redzam pārskatu par to, kas ir mūsu uh, organizācija. Nu, pēdējais slaids. Uh, Tātad tā ir projekts, tas ir Eiropas projekts, ko mēs koordinējam, un šeit tiek veicinātas inovācijas transportā un mobilitātē. Daži pasākumi ir veicin, attiecas uz elektromobilitāti, un arī ir, mēs ieviesīsim norādījumus par to, kā finansēt uzlādēšanās uh, stācijas, un tas notiks līdz šī gada beigām. Paldies! Paldies! Eh, Mārtiņš Kungs no Eiropas eh, Investīcija bankas. Paldies! Tātad daži komentāri eh, par transportu un tīras degvielas infrastruktūras finansēšanu un beidzot par izaicinājumiem, kas mūs gaida nākotnē. Um, as the Bank of the European Union, the EIB is here to support. Eiropas investīcija banka atbalsta Eiropas projektus un tāpēc uh, tā uh, mēģina pievērst uzmanību projektiem, kas uh, varētu atbilst Eiropas Savienības politikas mēķiem svarīgākie mērķi ir ilgspējīgas, eh, ilgspējīgs transports un eh, klimata izmaiņu novēršana. Transportam ir jālieto tīrākā enerģija un jānovērš negatīvas, negatīvu iedarbību uz eh, vidi. Tāpēc vienots tirgus alternatīvajām degvielām un transporta līdzekļiem ir ļoti svarīgs politikā. Arī Transeiropas eh, tīkli ir ļoti svarīgi. 2011. gadā tika ieguldīti 8 eh, miljārdi eiro šim pasākumam. Eh, arī šajā pamat tīklā ir iekļautas ostas un arī iekšzemes ostas un banka atbalsta šo attīstību. Pēdējos piecos gados banka ir ieguldījusi vairāk nekā 74 miljārdus transportā, un um, šie ieguldījumi ir bijuši ļoti stabili. Um, apmēram ceturtā daļa no visām mūsu investīcijām. Uh, tomēr prioritātes mainās atkarībā no Eiropas Savienības politikas. Uh, tā tad ir pieaudzis finansējums zemes transportam, un arī e, pieauga aizdevumi alternatīvās degvielas infrastruktūrai, lai gan šie, šis finansējums pagaidām vēl ir mazs. Nu, mēs gribētu minēt trīs galvenos instrumentus. E, pirmais ir e, tehniskā palīdzība. Sadarbībā ar Eiropas komisiju mums jau ir mehānismi, kas var palīdzēt dalību valstīm uh, Uh, gatavot finansējumus projektus. Tātad RSFF tā ir kopīgā riska finansēšana. Uh, tātad tiek finansēta projekta arī alternatīvās degvielas nozarē. Elēna iniciatīva ir uh, atbalsts uzņēmumiem energoefektivitātes nozarē un jau ir atbalstīti vairāki projekti dalību valstīs, kas eh, veido alternatīvo eh, degvielu infrastruktūru. Un ir arī iniciatīva, kas eh, palīdz sagatavot projektus. Visa šīs iniciatīvas ir ļoti svarīgas attīstot degvielas infrastruktūru. Uh, Otrais instruments ir aizdevumi, kas ir bankas pamata darbība, tātad 94% no mūsu kopīgās darbības. Un eh, mēs varam arī mm, finansēt eh, visas projekta dalībniekus un eh, bieži vien mūsu finansējums piesaista citus investorus. Mēs varam finansēt eh, visus eh, arī projektu dalībniekus, uzņēmumus, aģentūras, eh, uzlādēšanās iekārtu ražotājs un beidzot ir finansu mehānismi, lai palīdzētu klientiem apvienot mūsu finansējumu ar citiem finansējuma veidiem. Ir, izgatavo, ir izveidot arī partnerattiecību mehānismi valsts un uh, privāto partneru attiecību mehānismi. Un uh, šie projekti arī strādā pie uh, alternatīvo degvielu lietošanas TNT tīklā. Tātad tādā veidā privātajiem investoriem ir mazāks risks projekta sākumā. EIB Eh, Eiropas investīcija banka piedāvā daudz dažādas mehānismus, eh, lai palīdzētu izpildīt projektus. Eh, Alternatīvās degvielas ieviešana nebūs viegls pasākums esošajā situācijā un būs vajadzīga sadarbība starp visiem dalībniekiem. Es domāju, ka mums ir jāmācās no pagātnes, veidojot nākamos transporta projektus. Eh, mums ir zināšanas un pieredze gan tehniskā, gan finansu, ko mēs varam piedāvāt eh, citiem. Un tīrāks transports eh, un ilgspējīgs transports būs svarīgs ne tikai valstīm, bet arī Eiropas Savienības ekonomikai. Paldies, Mārtiņš Kungs! Tātad runātāji jau piesakās Fedanza kungs. Mr. Rike, Mr. Dubaka. Okay. So, Mr. Fidanza, three minutes and the others two minutes. Fidanza kungs, tad jums kā referentam trīs minūtes pārējiem divas atkal. Paldies. Nē, nu īpaši daudz jautājumu man nav šoreiz. Drīzāk tāds piezīmes. Nu, tāds ātrs jautājums viņš varbūt. Nu, šķiet, ka iepriekšējās uzstāšanas laikā, nu, šis finanšu jautājums tika tā nedaudz ignorēts. Nu, cilvēki viņu, nu, viņu vienkārši izvairījās šķiet. Tāda bija tā vispārējā sajūta. Tā tas mums likās šeit arī komitejā. Bet mums ir apmēram divas galvenās problēmas. Pirmā ir eh, finansējums no valsts puses un otrām kārtām, nu tad tie mērķi. Vai, lūk, visi šie mērķi ir realizējami, vai tie atbilst tirgus situācijai, situācijai atsevišķās dalību valstīs. Mums ir jāpievērš šiem diviem jautājumiem. Mm lai tiktu pārtai pretestībai un tā šābām, kas pastāv. Nu, ne tikai šeit mūsu komitejā, bet kopumā. Sarunas taču mums vēl turpināsies arī ar padomu, vai ne tā? tāpēc gribētu varbūt lūgt jums tā pavisam ātri otrajā raundā nedaudz konkrētāk izteikties par šiem jautājumiem, jo tad mēs arī varētu labāk tālāk noformulēt savus argumentus. Un tā īpaši domāju, ka mums ir vajadzīga arī paraugu prakses piemēra, ja tas vien ir iespējams labs faina finansējums paraugpraks. Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Kā šī valsts līdzekļi varēs tikt izmantoti atbilstīgā veidā, kādus metodus pastāv, kā varam veicināt citas finansējuma formas. Un tas ir īpaši svarīgi jautājumā par valsts pasūtījumu kā tas ietekmēs, piemēram, celtniecības, autobūsu standartus. Kāda ir šī uzņēmuma? Tātad tā, lai mēs labāk saprotam, kāda veida investīcija problēmas varētu rasties attiecībā uz valsts finansējumu. Nu, varbūt te varētu tādas skaidras idejas noformulēt. Tālāk jautājums Lāros kungam. Kad jūs runājat par šo uzkrāšanas aspektu un transeiropas tīkliem, transporta tīkliem, nu, Jūs teicāt, lūk, katrā ostā vajadzētu, nu, nu, vai ja ne, ja ne upju ostās, tad vismaz kuģi, jūras ostās paredzēt uzkrāšanas ie, iekārtas. Nu, protams, ka šeit ir vajadzīga arī zināma elastība, kas jāatstāj dalību valstu ziņā, bet vai tas ir tas, ko jūs ierosināt? Kāds ir jūsu viedoklis, Liktenbergers kundze? Jā, herzlichen dank. Jā, liels paldies. Man būtu vēl viens jautājums par pilsētām. Tas jautājums Auna kungam, Auna kungam par izmaksām, kas rodas, ja kādā pilsētas uh, rajonā vai pilsētas daļā Uh, vēlas nodrošināt uh, elektrisko mobilitāti? Vai ir kaut kādas aplēses, kādas uh, būtu nepieciešamas investīcijas infrastruktūrās? Varbūt ir pilsētas, kas to jau ir izmēģinājušas, un es te nerunāju par mm, automašīnu koplietošanu, tas ir cits jautājums. Man interesē, kāds ir, kā, kāda ir situācija ar infrastruktūras izmaksām, un otrkārt, vai to var atrisināt uh, no publiskajiem līdzekļiem, varbūt, ka ir kaut kādas partnerības. Jo galu galā tas taču ir izšķirošais jautājums, ja vēlas uh, panākt uh, elektrisko mobilitāti pilsētās privātiem lietotājiem. Es uh, saprotu, ka daudzi kaut ko jau dara, bet ir nepieciešama zinām pārstrukturizācija. Un te atkal jautājums Gvidas kungam. Vai ir kāda pieredze par infrastruktūru, kādas, uh, kāda infrastruktūra ir nepieciešama, jo tas uh, būs uh, izšķiroši. Un vēl viens atvērts jautājums par izmaksām. Kurš uh, sēdz uh, baterijas dzīves cikla izmaksas vai akumulātora. Tas uh, galu galā, tas tie ir īpašie speciālie atkritumi, un par to ir jādomā atsevišķi, kā tas ietekmē izmaksas. It īpaši, ja mēs runājam par pilsētām un sabiedrisko transportu, tad uh, šāds jautājums rodas, vai saistībā ar šo jautājumu ir kaut kādi pētījumi vai fakti, cik izmaksā šo akumulātoru otrreizējā pārstrāde. Paldies. Paldies, Rīgas kungs, tālāk. Paldies priekšādātājai. Nu, man arī ir pāris jautājumi Larosa kungam. Dzirdēju, ka jūs runājat lokošiem alternatīviem enerģijas savotiem un kuģniecības jomā. Nu, jūs atsaucāties šo neseno uh, Uh, problēmu sēra noplūdu. Jā, tas pilnīgi noteikti ir diezgan konkrēts problēma tieši kuģniecības jomā, vai ne tā? Tas saistīts ar konkrēto dagvielas tipu. Un tad līdz ar to, nu, ir kaut kāda veida konkrēti ierobežojumi. Jūs nu, runājat par to, ka dabas gāze visās savās formās uz kuģiem būtu vajadzīga tādos apjomos, kas nav realizējama, īpaši tad, ja vēlties eh, tātad nodarboties ar tālsatiksmes kuģojumiem. Nu, šīs sanāksmes ietvaros, protams, šis jautājums ir svarīgs. Un jāsaka, ka ekspertu sanāksmes līdz šim es neesmu nekad dzirdējis to pieminam tie vienmēr ticis runāts par kuģniecības stan, eh, transportu, lūk, par kuģiem un to uzņemšanu un tālāk uzkrāšanu, bet šī problēma nav tikus pieminēta. Vai jūs varētu precizēt man, ko tad īsti nozīmē šī, šī gāzes uzkrāšana uz kuģiem? Cik daudz lielākas telpas mm, un nu, rezervāri vajadzīgi uz kuģiem, lai tas būtu iespējami tā satiksme? Un turklāt, nu, kāds tad ir tas limits, kā, nu, par, nu, kā, kā šī apjoma ierobežo gāzes izmantošanu. Nu, cik tālu šīs distances tad var būt, kā tas saistīts, piemēram, arī ar preču pārvadājumu? Es par to tiešām vēl neesmu nekad dzirdējis runājumu citus. Un vēl viens jautājums arī Eiropas investīcija bankai. Mēs taču atceramies arī šo Connecting Europe instrumentu, vai ne tā? Tur runās par uh, eh, sastā, savienojošajiem tīkliem un infrastruktūrām un arī par enerģijas tīkliem. Un lūk, te nonākam pie sinerģijas, kas ir vajadzīga visu šo elementu starpā, jo šeit ir vajadzīgs gan ener transporta tīkls, gan enerģijas tīkls. Un te nu saprotam. ka dalība valstis uh, šīs tēmas, nu, apspriež arī ar ekonomikas dalībniekiem. Vai jūs domājat, ka tas ir kaut kas tāds, kas varētu būt interesants arī tirgumu? Nu, piemēram, lūk, finansējums šāda veida in investīcijām, jo Eiropas investīcija banka taču jau ir izpētījusi šo jautājumu, vai ne tā, respektīvi, kādi finanšu instrumenti varētu tikt izmantoti uh, lai šādus degvielas, alternatīvās degvielas tīklus izstrādātu un izveidātu. Paldies, nākamais runātājs Debaka kungs. Paldies arī no savas puses. Debaker kungs saka, gribu teikt paldies par visu šo uzzināto. Uh, Un man ir pāris jautājumi. Viena no lietām, kas kļūst ar katru brīdi, ir viens tā, skaidrāk, ir tā, ka, protams, transporta tīkls darbojas ar vien sistemātiskāk. Tad nerunājam tikai par degvielu, runājam gan par automobīļiem, gan par enerģijas tīkliem un tā tālāk. Esam ļoti daudz dzirdējuši runām par to, ko var darīt valsts investīciju labā un tā tālāk. Bet kā tad tiks iesaistīti privātie partneri? Ļaut man jums dot vienu piemēru. Pagājušajā nedēļā, pirms pāris nedēļām, kāds uzņēmums kas eh, šeit reti, nereti tiek izmantots kā eh, paraugs, satraucās par, par banku finansējumu. Tad kā mēs, ko mēs varam darīt, lai mēs šos privātās investīcijas sasaistītu ar valstu investīcijām? Manuprāt, šī elementa līdz šim pietrūkst arī šajās diskusijās. Otram kārtām svarīgi šādu investīciju un infrastruktūru gadījumā no valsts puses pārliecināties, ka ir arī ne, te ar attiecībā uz tehnoloģijām neitrāli risinājumu, jo mēs jau neesam tie, kas tagad atlasīsim kaut kādus vinētājus vai zaudētājus. Nē, un te sastopamies ar dilēmu. Ļoti daudz līdzekļu vajadzīgi, lai uzsāk investīcijas, un nevaram investēt pilnīgi visās tehnoloģijās, tāpēc kaut kāda izvēle ir jāizdara, bet ja mēs izvēlēsimies kaut kādu vienu konkrētu veidu, tad mēs varbūt pazaudēsim iespēju at, at, attīstīt kaut kādu veidu daudz labākas alternatīvās enerģijas. Ko mums darīt īstermiņā? Un pēdējais jautājums Par kuģniecības sektoru. Jūs jau, Rikai kungs, teicāt par to. Nu, tiek runāts ļoti daudz par šīm jaunajām vidas prasībām un reģioniem, zonām. Līdz 2015. gadam nastājas spēkā jaunas normas. Tam, protams, ir liela ietekme uz kuģu floti. Un tiek runāts ļoti daudz par investīcijām infrastruktūrā, krastā. Un kas tad, jūsuprāt, būtu jādara tālāk vēl Eiropā, lai virzītu uz priekšu arī flotas atjaunošanu? jo tiek jau ļoti daudz runāts par to, ka visi šie kuģi galu galā būs no jauna jāaprīko, tiem būs vajadzīgi visi šie skrubji un tā tālāk, visi šīs attīrīšanas iekārtas, un tas būs sasaistīts, lūk, ar privāto sektoru, ar ražotājiem un ar investīcijām tālākām. Paldies! Paldies. Nu tad, kungi, tālāk varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem tādā secībā, kādā jūs nācāt klēt ar savām prezentācijām, katram divas minūtes. Nu un teikšu tie to pašie. Jūs arī neatbildēsiet kādu jautājumu šo divu minūšu ietverā. Jūs varat pēc tam atsūtīt savu atbildi rakstiski. Vispirms došu vārdu Laros kungam. Divas minūtes, lūdzu. Paldies. Pirmām kārtām jautājums par mm, gāzes apjomu. Kā jau tika minēts iepriekš, ja runājam par šķidrināto dabas gāzi, tad tās apjoms ir eh, jāuzglabā mīnus 160 grādos. Tas nozīmē, ka jābūt milzīgai insulācijai un glabāšanas telpām. Tas ir viens. Otram kārtām drošības prasības to pašreizējā formā starptautiskajā eh, konvencijās ir arvien pieaugošas attiecībā uz šo eksplodēšanas risku. Un ja mēs to tālāk eh, papildinam ar šo tankeri kā uzpildes iespēju. Nu, lūk. Un tā visa rezultātā nonākam pie situācijas, kur salīdzinājumā ar parasto degvielu ir vajadzīgs piecreiz vairāk kvadrātmetru, lai uzglabātu to pašu summu, kā, eh, to pašu apjomu, tādai pašai distancē, kā tas vajadzīgs ar parasto enerģiju. Nu, tā ir būtiska problēma. Kā jau minēju iepriekš, ja pastāv iespēja biežāk atjaunot degvielas krājumus, tad, protams, tas ir labāk. Tad ir daudz labāk rezultāti. Kas attiecas uz eka situāciju? Esmu apspriedz iespēju izmantot uh, gāzi pašaizdedzes motoros, jo parasti šīs gāzes var tikt modificētas, uh, lai tad nu, piemērot attiecīgās eh, iekārtas un motors. Nu, un visi šie skrubi tad, protams, ir arī vajadzīgi, eh, lai zemes kvalitātes naftas tad atbilstu šīm prasībām. Bet, nu, te ir tā tad iespēja. Vai nu jūs izmantot ļoti tīru dagvielu, jeb un investējat tajā, jeb jūs investējat tehnoloģijās, kas attīra šo dagvielu, jeb izmešus. Un visbeidzot, par eh, rezervāru apmēriem un uzglabāšanu, mans ieteikums bija šāds. Nevar iedomāties, ka visām lielajām, es domāju, ka, vis, ne, es domāju, ka visām lielajām ostām Eiropā vajadzētu būt šāda veida rezervāriem, sačinotās gāzes rezerv, rezervāriem un iekārtām. Bet navigācija, protams, nereti ir arī mazo vidēju uzņēmumu jautājums, un tāpēc šeit tirgumu vajadzētu ļaut darboties un tad varbūt izvēlēties to, kādā veidā notiek uzglabāšana. Paldies, tālāk nākamais runātājs Biljēkungs. Paldies! Nu, pāris komentārus pirms par mērķiem. Mēs iru atbalstam ambiciozus mērķus, jo mērķi, kas nav ambiciozi, nu, noved pie tā riska, ka mēs neverzamies uz priekšu tā, kā vēl nu, gribam, un mēs kavējam attīstību. Mums ir jāvirs uz priekšu strauji. Par privāto partneru iesaistīšanu runājot, privātie partneri šobrīd jau ir iesaistījušies kopējā ainā. Bet ir pilnīgi noteikti tāda sajūta, ka transporta operatoru uh, jomā šeit vajadzētu būt daudz ciešāku sasaisti ar pētniecību un testēšanu, un vajadzētu jau agrīnu posmu dialogus ar degvielas ražotājiem un automobīļu ražotājiem, tā lai redzētu, cik, cik dzīvotspējīgi šie risinājumi jau ļoti agrā izstrādes posmā. Uh, īstermiņa un ilgtermiņa perspektīva. Šo jomu pētām kopā ar komisijas e, transporta ekspertu grupu. Nu, tie ir riski, kas, kuriem mums būs jāskatās acīs arī šajā posmā, jo šobrīd, jāsaka, nav nekāda veida alternatīvas tirgu, kas varētu pilnībā aizstāt naftu. Un jums ir pilnīgi taisnība, kad jūs sakāt, ka ja mēs pieņemam lēmumu pārāk ātri, mēs varam, nu, tā teikt, spēj palaist garām tos labākos risinājumus, un tāpēc jānodarbojas ar testēšanu, testēšanu un vēlreiz testēšanu. Paldies, turpina priekšādātājs, tālāk dosim vārdu Gvīdas kungam. Jā, pirmām kārtām par mērķiem runājot, ja rūkamies no sabiedriskā transporta viedokļa, tad mūsu mērķis tika noteikts kā daļa no tirgus īpatsvara. Nu, runājot tieši par elektromobilitāti gribējām dubultot šo tirgus daļu visā pasaulē līdz 25. gadam. Par paraugu praksi runājot, protams, tas ir atkarīgs no situācijas. Pāris piemēri jau ir, tas ir atkarīgs no katras konkrētās valsts un arī no piemērotajām metodoloģijām. Bet domāju, ka varu jums sniegt šādu informāciju detalizētākā veidā rakstiski. Tas pat atsiecas arī uz šīm baterijām un to izmaksām, uh, tad, kad tās ir sasniegušas uh, izmantošanas beigas. Nu, arī šajā gadījumā pastāv ļoti daudz dažādu pētījumu, uh, kas atkarīgi, kas pievērš konkrētiem tehnoloģiem. Ir tādi materiāli, kas, piemēram, nāk no konkrētām valstīm tikai un vienīgi. Un tāpēc nereti gadās tā, ka šī problēma tiek vienkārši pārbīdīta uz citu pusi. Pastāv analīzes un pētījumi, kā jau teicu, arī attiecībā uz izmaksām Un arī šajā gadījumā varu lūgt savus ekspertus nosūtīt jums sīkāku, detalizētāku informāciju. Un par tehnoloģijām, runa, tehnoloģiju neutralitāti runājot, nu mēs, kā, protams, Sabiedriskā transporta asociācija pilnīgi noteikti atbalstām šo principu. Jo ir dažādi scenāriji, dažādi modeļi, bet galvenais jau ir, lai sabiedriskais transports, eh, nu, varētu atteikties no dīzeļu un pievērsties enerģijām, kas ir tīrākas un kas, protams, atbilstīgi arī darbojas. Tāpēc tie tehnoloģija neutralitāte ir svarīga. Paldies! Paldies! Nu tad tālāk Haunkungs. Paldies! Centīšos atbildēt abiem Fidans kungam un Liktenbergers kundzei šeit lī, jautājumi bija diezgan līdzīgi par finanšu situāciju. Kas maksām, vai mēs varam to atļauties? Pirmām kārtām Es, atba, es, es, es esmu no valsts puses, tātad spiediens uz valsts finansējumu tiek izdarīts. Un ir eh, struktūras pašvaldības, kas ir apņēmušās investīcijas veikt. Tas mums ir vajadzīgs signāls no ES, varbūt ne pārāk liels, tam nav jābūt milzīgam finansējumam, finansējuma ziņā, bet signālam ir jābūt. Un jābūt arī instrumentiem, ko izmantot. Un tāpēc ceru, ka atbild uz Rikēku un jautājumu šai ziņā būs pozitīva. Nav šaubu, ka ir vajadzīgs arī valsts investīcijas un arī privāts investīcijas. Un tāpēc ir arī valsts privātās partnerības, kas izmanto šīs iespējas. Ir tāds jau izveidos diezgan daudzos gadījumos. Tās darbojas. Nu, vienalga, vai tas ir ar elektrības piegādātājiem, ja partnerības ar dažādu veidu nozaru pārstāvjiem, vienalga, vai mazumtirdzniecības pārstāvjiem un tā tālāk, vai mēs runājam par autostāvvietām. Uh, ar kādu valstu struktūru vai viesnīcas, kas veido partnerības ar valsts struktūrām, piemēram, ar ražotāji, automobīļu ražotājiem, kas tiek piedāvāt klientiem un tā tā. Tā ir daļa no stratēģijas. Tas varbūt arī daļa no pakalpojumu pakotnes. Ir virkne pakalpojumu, eh, kas var tikt piedāvāt. Tas jau tā ir dažādās daudzās pilsētās - Amsterdamā, Barcelonā un tā tālāk. Ir virkne veidu, kā finansējuma jomu šeit piedāvāt, nu, piemēram, arī elektrisko automobīļu uzlādēšanā. Nu, es ceru, ka varēšu sniegt jums tādu detalizētāku un visaptvarāšāku e, informāciju pavisam drīz. Un varbūt nākt klajā arī ar kaut kādiem konkrētiem skaļiem, jo, skaļiem, jo tieši, tieši to gribējāt dzirdēt, vai ne tā? Mārten kungs tālāk. Paldies. Jā. Infrastruktūra finansējums. Oficiāli EIB ir banka, mēs piedāvājam kredītus pie zināmiem nosacījumiem, valsts un privātām struktūrām, kas tad tālāk finansē ar mūsu kredītiem investīcijas. Pēdējā gada laikā esam piedzīvojuši, ka lielākā daļa projektu, nu, ir varbūt tāda nedaudz pāragri, jā, tādi ļoti agrīni jo šīs infrastruktūras vēl tikai veidojas, un tāpēc lielākā daļā projektos pastāv kaut kāda veida, eh, nu, gan valsts, gan privātā iesaista. Nu, vienalga, vai tas būtu valsts privātā partnerība vai cita veida struktūra šāda veida korporācijām. Nu, te runājam gan par autobusiem, taksometriem, autonomas uzņēmumiem. Tie ir tie pirmie, kas virzās uz priekšu, bet bankai galu galā ir jāskatās uz katru kontrakto gadījumu atsevišķi, uz katru uzņēmēju darbības situāciju, katra projekta gadījumā. Mums ir jāņem vērā arī šo taisnīgo risku sadalst ar partneriem, kas iesaistīti projektā. Attīstība, protams, virzīsies pamatojoties uz pieprasījumu, tas jau tika teikts. Un šim pieprasījumam jānāk no tiem, kas pirks mašīnas, kas izmantos jaunās tehnoloģijas. Bet, lai tas būtu iespējams, ir nepieciešams piedāvāt skaidru ietvaru privātajai pusē. Sakot, ka, lūk, investīcijas šajā infrastruktūrā būs struktūrēts, jābūt skaidrai finansējuma struktūrai un taisnīgai risku sadalē, jo tas ir ļoti svarīgs priekšnosacījums. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Onīdī kungs, vai jūs vēl kaut ko gribējāt piebilst no komisijas puses? Fidānces kungs, varam jūs īsi uzklausīt. Man ir pāris īsa punktu. Vispirms gribēju teikt paldies viesiem. Uh, Šie bija ļoti, šis bija ļoti interesantas uh, diskusijas. Un es saprotu, ka lielā mērā pastāv vienprātība par komisijas uh, paziņojumu, ka mērķiem visi piekrīt. Un kopumā es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi. Jāteic, uh, man patika, kā tika e, rīkota šī publiskā uzklausīšana, proti tas, ka netika fokusēšanās uz kaut kādu, vi, nenotika fokusēšanās kaut kādu vienu alternatīvās dagvielas veidu, bet uh, tika apskatīti dažādi. Un mēs redzējām, ka uh, Principā pastāv vairākas alternatīvas. Man ļoti patika šī visaptverošā pieeja. Bet, eh, protams, ka būtu nepieciešami arī dati no lauksaimniekiem, no dabas gāzes uh, ieguvējiem, no izplatītājiem. Jā, jābūt uh, skaidrībai par to, ko vēlas uh, pērcējs. Un mēs saprotam, ka pašlaik netiek attīstīts eh, gāzes izmantošanas tirgus, jo mm, nav pieprasījuma un eh, pieprasījuma nebūs tikmēr, kamēr nebūs infrastruktūras. Tātad tas ir savstarpēji saistīts. Jāteic, ka komisijas priekšlikumā gan ir paredzēti svarīgi stimuli un uh, ir jārēķinās arī ar klientu vēlmēm. Pozitīvi es vērtēju to, ka tika pieminēta multimodāla sistēma, kas atbilst arī mūsu izpratnē. Biekungs pieminēja drošības jautājumu un pieminēja vairākus aspektus. Es nezinu, vai viņa sacītais uh, ir um, pilnīgi pieņemams, jo par to ir atšķirīgi viedokļi, bet uh, es saprotu, ka par drošības tēmu uh, būs eh, nepieciešami pavisam konkrēti dati, ko var izmantot par pamatu lēmumu pieņemšanai. Tālāk par mērķiem. Ir svarīgi izvirzīt eh, konkrētas mērķus, lai varbūt vēlāk varētu izrādīt zināmu elastīgumu un pievienot vēl kādu mērķi. Uh, ir eh, būt jādomā, kā labāk izmantot sabiedriskos līdzekļus, eh, Eiropas infrastruktūras savienošanas eh, projektu, investīciju bankas kredīts, bet arī privāto naudu. Jādomā, kā kombinēt visu šo finansējumu. Un visbeidzot par pēdējo punktu, par harmonizēšanu. Es domāju, ka tas ir svarīgs mērķis lai mēs automobīļu ražotājiem dotu iespēju izmantot viens un tos pašus standārtus un tādējādi garantētu vienotu tirgu Eiropā. Tas ir svarīgs jautājums, un šeit ir nepieciešams risinājums, kas būs atbilstošs mērķiem. Paldies, Fidances kungs, par, par šiem komentāriem. 6. septembrī jūs varēsiet iepazīstināt ar šī grozījuma projektu. 1. Oktobrī, līdz 1. oktobrim varēs iesniegt grozījums un 14. novembrī transporta komitejā notiks balsošana. Pateicos otriem diskusiju panelim par visiem runātājiem par viņu ieguldījumu un, protams, arī pirmajam panelim. Mr. Doljesi. Uh, you your... Paldies par to, ka šodien bijāt klāt, par to, ka iepazīstinājāt mūs ar savu viedokli, un komiteja atsāks uh, sēdi pulksten trijos.